Dear colleagues and guests, in the absence of Mr. Clint. Cienījamās dāmas un kungi, tā kā Klinca kungs nav klāt, tad man ir tas gods vadīt šīs dienas semināru pār krīzes ietekmi uz jaunajām dalību valstīm. Man ir liels prieks, ka mums ir šīs eh, īpašais seminārs paredzēts tieši šai tēmai, jo centrāla un austrumu Eiropas valstu ekonomikas vissmagāk ir cietuši no krīzes. Tāpat laikā daudzas eh, diskusijas Eiropas Savienībā par pretkrīzes pasākumiem, stratēģijām ir vairāk notikušas tieši par Eirozonas valstīm, bet jaunās dalība valsts ir eh, vēl vairāk cietuši šajā krīzē. Un bieži vien tās ir tieši ne Eirozonas valstis, kuras tāpat laikā ir saglabājušas tādu stabilu fiskālo politiku Eiropā. Mums Eiropas parlamentā jau notika debats plenārsēdē par līdzīgu tēmu, par to, kā reaģēt uh, šīs krīzes apstākļos un pātrināt atkal ekonomikas attīstību Austrum un Centrāla Eiropas valstīs. Un es, kā pati no jaunajām valstīm, varētu tikai atzīmēt un pozitīvi novērtēt šo prasību pēc solidaritātes un atbalsta un Mums tik tiešām jāsaprot, cik dziļa ietekme ir šai krīzē uz mūsu ekonomikām un uh, kā tā turpmāk ietekmēs mūsu izaugsmi. Protams, tad, kad mēs runājam par solidaritāti, nav nekāda atšķirība, vai mēs runājam par vai, tā saucamo jauno vai veco dalību valsti. Nedrīkst aizmirst, ka katrai valstī ir sava atbildība un pienākumi nodrošināt atbilstību kopīgiem kritērijiem monetārās politikas ietvaros. Šodien mūsu uh, speciālā komiteja uzklausīs vairāku uh, cienījumu viesu uzstāšanos. Mums būs divas paneļa diskusijas, un katram runātājam tiks dots desmit minūtes pastāstīt par uh, savām domām. Pēc tam sekos diskusija. Mūsu pirmā paneļa diskusija ir paredzēta makroekonomiskajai ietekmei monetārā un uh, finanšu politika. Mums bija paredzēti četri runātāji šajā sadaļā, bet mums būs trīs, jo mūsu otrais runātājs eh, Staņislavs Gamulks kungs ir šobrīd lidostā Varšavā. Viņš eh, nevar izlidot un, diemžēl, viņš nevarēs pievienoties mums šodien seminārā. Tomēr viņš eh, mums ir nodevis savu dokumentu, piec lapušu apmērā, un viņš ir gatavs rakstiskā veidā sniegt atbildes vai komentārus, ja jums būs kādi jautājumi. Mūsu pirmais runātājs tātad būs Filips Keremans, kurš uh, ir uh, nodaļas vadītājs uh, Ekfin uh, ģenerāldirektorāta Eiropas komisijā. Viņš ir atbildīgs par nacionālo finanšu politiku uzraudzību, un es pateicos viņam par to, ka viņš tik ātri spēja pieņemt mūsu uzaicinājumu un šodien ir šeit. Mūsu otrais runātājs būs Katerina Šmitkovas kundze. Viņa ir izpildu direktora un viņa uh, Eh, strādā ekonomiskās pētniecības un finanšu stabilitātes departamentā Čehijas Nacionālajā bankā, un trešais runātājs ir eh, Zoldarvas kungs, eh, kurš veids pētniecības darbu. Tātad Šīs prezentācijas jūs varēsiet uh, iegūt arī izrukātā veidā. Otrajā paneļa diskusijā mēs runāsim par struktūrālo ietekmi, par ko kohēzijas politikas un uh, alternatīvām stratēģijām. Uh, Mums būs divi runātāji, Pēters Heils un uh, Fabians Suleks. Es ceru, ka mūsu diskusijas būs ārkārtīgi interesantas uh, jau pirmajā uh, paneļa diskusijā. Tātad uh, mēs uzklausīsim mūsu viesu uh, viedokli par monetāro un finanšu politiku, īpaši ārpus uh, Eirozonas valstīs un par iespējām Eirozonu paplašinātu. Un tagad es došu vārdu Kerman kungam par viņa izvērtējumu, par to, kāda ir bijusi krīzes ietekme uz uh, neirozonas valstīm. Um, thank you. It... Paldies. Man ir liels prieks un gods būt uh, šeit klāt. Es uh, būtu gribējuši uzaicinājumu saņemt agrāk, bet uh, gan jau, ka es tikšu klāt, uh, galā. Vai kāds man varētu palīdzēt uzstādīt šo PowerPoint prezentāciju, saka runātājs?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 sadalīta piecās tādās kā tēmās, daļās, un tie arī ir tie galvenie virsrakstiņi, ko es jums gribētu nodot. Kā jūs uh, redzat, tā nav ārkārtīgi detalizēta un visaptvaroša prezentācija par to, kas krīze reāli ir un kāda ir bijusi tās ietekme uz jaunajām dalībvalstīm, bet es gribētu detaļās aplūkot vairākus uh, konkrētus jautājumus. Pirmais, ko minēja jau mūsu priekšsēdētāji, ir uh, krīzes ietekme uz jaunajām dalībvalstīm, salīdzinot ar ietekmi uz vecajām dalībvalstīm. Un Tāda sīkāk aplūkošu vienu konkrētu pasākumu, ko veic Eiropas Savienība, un tas ir uh, palīdzība maksājuma bilancē jaunajām dalību valstī. Mēs uzskatām, ka tas ir bijis ļoti veiksmīgs pasākums. Trešais punkts manā prezentācijā uh, - ārvalstu bankas. Tām ir bijusi ļoti svarīga loma jaunajās dalību valstīs. Tās ir uh, veicinājušas to izaugsmi. Uh, un attīstība, un droši vien tādā mērā arī ir palielinājusi šo kritienu, kas sekoja. Un, attiecīgi, lai tiktu ar to galā, mēs esam izveidojuši Eiropas Banku koordinācijas iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka bankas, kas ir uh, iesaistītas, kas atrodas šajās valstīs, lai tās atrastos. Tātad citiem vārdiem sakot, tā nauda, ko starptautiskās institūcijas ir ieguldījušas, lai tā netiktu izņemta ārā no šīm valstīm. Ceturtais punkts - kāda ir Eiropas Savienības attieksme pret ne eiro zonas dalību valstīm. Tātad, kādas ir galvenās problēmas un, attiecīgi, kāda ir mehānismi, ar kādu palīdzību varētu palīdzēt tieši Eirozonas valstīm. Un pēdējais punkts ir noslēgums, un tur es runāšu varbūt par dažiem turpmākiem uzdevumiem un iespējām. Lielākā daļa dalību valstu ir uh, saskārušās ar tādu asāku kritienu lejupslīdi, un šī ietekme tika izjusta tieši finanšu uh, jomā. Ietekme visā visumā tika izjusta nedaudz vēlāk nekā vecajās dalību valstīs, tomēr, ja tīpaši Baltijas valstīs, šī krīze izpaudās ļoti agri īpašs eh, raksturojums šai krīzē jaunajās dalību valstīs ir tāds, ka izpratne par risku ir paplašinājusies, sāsinājusies. Un viens iemesls, kāpēc šis trieciens tika izjusts tik spēcīgi jaunajās valstīs, ir tas, ka uh, politiskās uh, rīcības iespējas šajās valstīs bija diezgan ierobežotas. Un vēl viena raksturīga iezīme ir tāda, ka uh, ir eh, notikušas lielas cenu korekcijas šajās valstīs. Eirozonā notika ekonomiskās darbības lejupslīde, bet nedaudz tāda uh, lēnāka nekā jaunajās valstīs. Tātad šeit mēs redzam uh, eh, Eirostat datus. Šeit ir attēlots uh, lejupslīde jaunajās dalību valstīs no tā augsta aizaugsmas līmeņa, kāda tās bija sasniegušas, un, kā jūs redzat, šī izaugsma attiecīgi bija lielāka, un arī lejupslīdu kritiens pēc tam ir bijis uh, lielāks nekā vecajās dalība valstīs. Kuras uh, tātad no jaunajām dalību valstīm cietušas visvairāk? Nu, tās ir bijušas tās, kurām bija vislielākās uh, ārējais nelīdzsvars, jo ir noticis kapitāla imports šajās valstīs, lai finansētu ļoti spēcīgos kredītaizdevumus šajās valstīs. Un, protams, ir cietusi uzticī, uzticība šajās valstīs finanšu instrumentiem un uh, parāda līmenis ir ārkārtīgi palielinājies kapitāla plūsmas vai ienākošās kapitāla plūsmas līdz ar to ir samazinājušās, uh, attiecīgi procentu likums palielinājās un dažās valstīs uh, Uh, parādījās finansējuma trūkums, un starptautiskajai kopienai nācās iejaukties. Te mēs redzam faktus uh, pār individuālām valstīm, par to, kāda ir bijusi ietekme. Un te mēs redzam, ja mēs aprēķinam kumulatīvo ietekmi no visaugstākā attīstības punkta, kas bija pagājušā gada trešajā ceturksnī, par ko mums ir informācija, un jūs redzat, ka IKP ir visvairāk samazinājies tieši Baltijas valstīs, Latvijā pat par vairāk kā 20%. Un Dažās eh, vecajās dalība valstīs šī ietekme bija daudz eh, nelielāka, bet jāatzīmē, ka vienīgā valsts, eh, kurā nebija šādas strauja lejupslīde, ir Polija. Kopumā Polija saglabāja, ja mēs skatāmies uz pēdējiem diviem pēdējiem gadiem, tātad pozitīva izaugsme. Tā ka, ja mēs sakam, ka jaunās dalība valsts ir piedzīvojušas tādu spēcīgāku krīzi nekā vecās, tad ir jāņem vērā šis viens izņēmums polijas gadījums. Tātad kāda bija šī politiskā reakcija, pasākumi? Tātad eh, notika korēģi, korekcijas uh, maksājuma bilancē, tika sniegta palīdzība, un šī palīdzība īpaši uh, tika vērsta uz ne Eirozonas valstīm. Tad, ja valsts grib uh, saņemt palīdzību maksājuma bilances ziņā, tad tā ir jālūdz palīdzība, un tad Eiropa padome lēmja ar kvalificēto vairākumu, un pēc tam komisija veica parun, sarunas par uh, šo līdzekļu aizdošanas nosacījumiem, par dažādiem kritērijiem, un attiecīgi tad uh, griežas pie starptautiskā valūtas fonda Notiek tātad situācijas pārbauda, dažādu kritēriju izpildes pārbauda pirms šo līdzekļu izsliekšanas eh, valstīm. 50 miljardi tie ir griesti, tātad kredīta resursiem, kas ir pieejami šajā mehānismā, un eh, šī summa tika palielināta no 12 miljārdiem divos posmos līdz, tam, līdz tiem griestiem, ko es nu pat minēju. Tikai Ungārija, Latvija un Rumānija šobrīd izmanto uh, maksājuma bilances kredītlīniju, un te jūs redzat pārskatu par tām summām, kas sākotnēji tika paredzētas 20 eh, miljārdi Ungārijai, kas ir apmēram 20% no IKP, Latvijai 7,5 miljardi, ļoti liela summa, tas ir 40% no IKP, un Rumānija arī 20 miljardi, kas ir uh, nedaudz mazāk kā Ungārijai IKP izteiksmē. Tātad šajās summās ir gan tas, ko uh, Starptautiskais valūtas fonds aizdod, gan arī Eiropas Savienība. Uh, Starptautiskā valūtas fonda aizdevums ir lielāks, izņemot, uh, es atvainojos mazāks, bet Latvijas gadījumā otrādi. Latvijas gadījumā ir arī sniegts divpusējs atbalsts, kas nāk no atsevišķām dalību valstīm. Un tātad šo divpusēju atbalstu ir devuši gan Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības valstis, un šo faktu ir jāuzsver, ka arī Norvēģija a, principā ir gatava sniegt aizdevumu Latvijai. Un jāatzīmē, ka divas dalība valstis solidaritātes apsvērumu dēļ un arī, lai droši vien demonstrētu, ka to situācija nav tik satraukta un uh, Tātad šīs valsts ir Polija un Igaunija un Čehija, kas arī ir gatavs sniegt atbalstu. Then... Tātad nākošo slaidu es izlaižu, pēc tam pārēju pie nākošā punkta, par kur es gribētu runāt. Un tas ir par starptautisko banku lomu. It īpaši eh, tajās trijās valstīs, kuras saņem vislielāko starptautisko palīdzību. Šīs valstis ir bijušas ļoti būtiskas, tādā ziņā, ka tās ir saņēmušas ļoti lielu kapitāla uh, ieplūšanu, kas atkal ir attīstījis šīs valsts, bet šīs ārkārtīgi lielās un straujās kapitāla ieplūšanas rezultātā šī izaugsme noveda pie ļoti strauja un spēcīga krituma rezultātā. Šeit mēs redzam, kuras finanšu grupas, no kurām valstīm ir bijušas spēcīgas tieši šajās valstīs. Un tās ir bijušas aktīvas, jāsaka, ne tikai vienā no šīm valstīm. Tāpat arī Grieķijas bankas ir bijušas aktīvas un uh, iepludinājuši savu kapitālu vairākās Austrum Eiropas valstīs, bet uh, turpretim Ziemeļvalstu bankas varbūt tīri geogrāfiski apsvērumu dēļ ir bijušas aktīvas tikai un vienīgi Latvijā. Tā tad, eh, ko nozīmē šī Eiropas banku koordinācijas iniciatīva, kas tika uzsākta? Tas principā ir dialogs ar bankām, kuras aktīvi līdzdarbojas reģionā, lai varētu eh, pārvarēt šīs kolektīvās eh, rīcības problēmas, kas varētu novest pie kapitāla izņemšanas. Šīs kolektīvās intereses varētu būt atšķirīgas no katras bankas individuālajām interesēm. Un šādos apstākļos, ja trūkst eh, koordinēt stratēģijas, tad eh, tas var novest pie problēmām. Tas nozīmē, ka visām bankām ir zināma interese. Ja tās redz krīze, tuvojas, tad tās uzreiz eh, atkāpjas, repatriē savu kapitālu peļņu pirms šī krīze, tā teikt, materializējas un pirms notiek valūtas devalvācija. Tātad šīs bankas grib izņemt savus līdzekļus pirms uh, vietējā valūta zaudē savu vērtību. Tātad tās ir individuālās peļņas maksimizēšanas intereses, bet no otras puses kopiena kā tāda, starptautiskie donori un pati valsts un arī visas bankas, kas darbojas šajā valstī, tām visām ir kolektīvas intereses palikt šajā valstī, jo tādā gadījumā vienas bankas eh, rīcības sekas neietekmēs visu situāciju valstī. Un tieši tāpēc eh, bija svarīgi kontaktēties ar visām šīm bankām, informēt tās un pārliecināt, uzturēt aktīvu darbību konkrētajā valstī, norādot, ka viņas ir guvušas, šīs bankas ir guvušas jau lielu peļņu, attiecīgās valsts ir lielā krīzē, uh, Bet, uh, un tādā veidā mēs centāmies nonākt pie kopīgas uh, saprašanās, ka ir nepieciešams pārvarēt šo uh, periodu valstī, tātad neizņemot banku līdzekļus, jo pēc tam atkal šīs valsts būs uz attīstības ceļu un dos peļņu. Tātad tā ir tāda kā džentlmeņa vienošanās ar bankām, jo kapitāla kontroli nevar uzspiest. Mēs esam Eiropas Savienībā, kur pastāv četras pamata brīvības, un uh, viena no šīm brīvībām, protams, ir kapitāla plūsmas brīvība un kapitāla kontrolas pasākumu ieviešana var būt negatīvs signāls un var uh, dot negatīvu rezultātu. Kā jau tika parādīts iepriekšējā slaidā, mēs veid, vedām sarunas ar vairākām bankām, dažām bankām, tātad lielākajām, un centāmies tās pārliecināt, jo nav aicināt, teiksim, lielus uzņēmumus vai patērētāju grupas uz šādām sarunām, jo šādas sarunas nav iespējams uh, efektīvi koordinēt. Tātad šī koordinācija notiek vairāku sanāksmu veidā. Šīs sanāksmes ir notikušas Briselē, Stokholmā un arī Vīnē. Jā, man priekšsādātāji rāda, ka mans laiks jau ir uh, iztecējis, bet no nu noslēgumā gribu teikt, tātad šajā sanāksmēs mēs centāmies panākt zināmas uh, saistības no šo banku puses, tātad, lai es tās saglabātu savu darbību, un, ja ir nepieciešama rekapitalizācija, lai arī tas tiktu veikts, mums ir bijušas sarunas uh, ar atsevišķām valstīm, mums ir bijušas sanāksmes, kur visas bankas ir bijušas pārstāvētas. Pēdējā sanāksme, kas notika, bija pagājušā uh, piekdien par uh, Bosniju un Hercegovinu. Tātad par ne Eiropas Savienības valstīm, jo Eiropas Savienība šīs iniciatīvas ietvaros sniedz līdzekļus arī ne Eiropas Savienības valstīm. Un nākošā lielā sanāksme notiks Atēnās, un tā būs uh, marta vidū. Tātad te mēs varam redzēt, kā šie riski ir attīstījušies, bet es gribētu teikt vēl sekojošo ar šīs koordinācijas iniciatīvas palīdzību. Un eh, ņemot vērā šo banku klātbūtni jaunajās dalībvalstīs, tas ir palīdzējis jaunajām dalībvalstīm tikt galā šo krīzi, jo eh, šīs ārvalstu bankas nodrošināja, lai Eh, notiktu rekapitalizācija eh, šajos meitas uzņēmumos, un eh, rezultāts ir tāds, ka no, tā teikt, ka valsts līdzekļi bija vajadzīgi mazākā mērā nekā Eirozonā. Šeit jūs redzat atkal statistikas datus. Eirozonā garantiju sniegšana vai rekapitalizācija, ko veic uh, valsts sektors, uh, Vecajās dalība valstīs ir bijusi daudz lielāka nekā jaunajās dalība valstīs, lielā mērā tāpēc, ka uh, krīze bija, kā es teicu, mazāk izjūtama jaunajās dalība valstīs, bet, uh, kā jau es arī teicu, lielā mērā tāpēc, ka ārvalstu bankas spēlēja savu lomu. Tad man vēl ir daži slaidi par Eiropas Savienības lomu un palīdzības mehānismiem, man ir jābeidz, eh, saka priekšsēdētāji, saka runātājs, labi, tad šo slaidu es uh, izlaidīšu, tā tad jā, runātājs saka, es izlaidīšu vēl daudz citus slaidus, un secinājums tā tad ir tāds, Eiropas Savienība reaģēja, rīkojās pozitīvā veidā, bet, protams, ka uzdevuma un izaicinājumi vēl paliek, ar to es arī noslēgšu, paldies! saka priekšsēdētāji. Jautājums ir ārkārtīgi interesants. Jūs stāstījums ir interesants. Esmu pārliecināta, ka būs noteikti jautājumi, kas jums tikt vēlāk uzdot. Tagad es gribētu dot vārdu uh, Šmitkaus kundzei, kura uh, pastāstīs mums par uh, savām domām par uh, ne Eiropas uh, Savienības valstīm. Okay, good afternoon. Thank you for in Labdien, paldies par ielūgumu uz šo ļoti aktuālo semināru gribētu savas prezentācijas laikā paust eh, trīs eh, domas un idejas, kas ir nedaudz atšķirīgs no iepriekšējā runātāja. Pirmais, ko gribētu teikt, ir tas, ka gan jaunās dalībvalstis, gan arī vecās dalībvalstis ir eh, tādas grupas, kurās uh, ir ļoti atšķirīgi piemēri. Tātad mēs nevaram runāt par jaunajām, vecajām dalībvalstīm kā par homogēnām grupām. Otrā lieta, ko gribētu teikt, uh, ka vismagāk krīze ir skārusi tās valstis, kurās uh, makroekonomiskie un finanšu stabilitātes faktori bija uh, vājāk. Tātad tas nekad nav bijis viens faktors, kas ir izraisījis to, ka šī valsts ir ļoti cietus no krīzes. Un trešā lieta, ko gribētu teikt, ir tas, ka mūsu priekšā vēl ir izaicinājumi, jo mēs nevaram vienkārši atrisināt šīs problēmas, tie ir ļoti sarežģīti un kompleksi jautājumi. Tātad tāpēc tas arī būs jārisina ar eh, kompleksām politikām. Pirmkārt, eh, par grupu dažādumu. Tātad vispirms, eh, raugoties tā pirmajā uzmetienā, šķiet, ka jaunās dalība valstis krīze ir skārus smagāk nekā vecās dalība valsts, jo mēs redzam šīs te sarkanos stabiņus pie jaunajām dalība valstīm vairāk, un tās ir valsts, kas ir, kuru IKP ir samazinājies vairāk kā par 5% 2009. gadā, bet šīs valstis ir arī nelielas, un, piemēram, Polija arī ir jaunā dalība valsts, kas ir vienīgā ES dalība valsts ar pozitīvu izaugsmu. Tātad, ja mēs paskatāmies uz iedzīvotājiem e, jaunajās dalību valstīs šos rādītājus un salīdzinām tās ar vecajām dalību valstīm, tad mēs redzam, ka uh, ietekme ir bijusi diezgan līdzīga gan uz jaunajām, gan uz vecajām dalību valstīm. Tātad uz iedzīvotāju krīzes ietekme ir bijusi jaunajās dalību valstīs ļoti līdzīga tai, kas ir bijusi vecajās dalību valstīs. Uh, Un uh, tas ir tiešām tādēļ, ka valstis pašas par sevi ir diezgan atšķirīgas, tāpēc mums nevajadzētu domāt, ka Baltijas valstis uh, ir labs piemērs visām jaunajām dalību valstīm. Tātad mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, sakot, ka jaunās dalību valstis ir uh, cietušas vairāk no krīzes nekā vecās dalību valstis, jo tas uh, uh, rada tādu kā. Uh, risku, ka tas var eh, tādu kā domino efektu izraisīt. Tātad mēs nevaram eh, teikt, ka viena vai šīs jaunās dalībvalsts ir cietušas vairāk nekā vecās dalībvalsts un tādējādi varētu mazināt uh, naudas ieplūšanu šajās valstīs. Mums tieši vajadzētu runāt par tādām kā apakšgrupām vai varbūt par valstīm atsevišķi. Uh, Kāpēc ir e, šīs valsts tik dažādas abās grupās? Tur ir dažādi iemesli. Es tos e, sakārtoju divās grupās. E, tur ir makroekonomiski faktori, kas atšķiras jaunajām dalību valstīm, bet arī vecajām dalību valstīm, un ir arī finanšu stabilitātes faktori, kas valstu starpā ir atšķirīgi. Makroekonomisko faktoru uh, vidū gribu minēt uh, lielos parādniekus. Uh, šīs valsts ir ļoti uh, uh, um, skartas no krīzes, bet ne jau visas dalība valsts ir dziļi parādos. Un šķiet arī, ka uh, cietās valūtas, uh, tātad uh, valstīs ar uh, cieši piesaistītām valūtām ir bijušas vairāk problēmas. Un uh, šajās te mm, peldošās likmes tur uh, nav bijusi tik. Uh, daudz problēmu. Tātad šīs valstis nav atkarīgas no pārobežu finanšu plūsmām, un tāpēc krīze tās tik ļoti neskār. Piemēram, Slovākija un Čehijas republika, tās ir valstis, uh, kuras eh, ir ietaupījušas līdzekļus, eh, tātad ir šādas te piesardzīgas bijušas. Un otrs finanšu stabilitātes faktors ir eh, tas, vai vietējā valūta un makroekonomikas politikas ir uzticamas, proti, vai uzņēmumi iesaistās. Šeit ir slaidi, kā dažādās valstīs šie faktori ir ietekmējuši situāciju. Šeit jūs redzat šīs uh, divus grafikus, kā uh, kur ir šīs uh, stingri piesaistītās likmes un atšķirībā ar šīm peldošajām likmēm. Jūs redzat, ka šajā pirmajā grupā tur ir uh, izveidojies uh, ārējais parāds, kas ir bijis lielāks par 60% no IKP inflācija e, īstenībā nebija tik liela problēma. Un līdzīga situācija ir ar mājokļu ceņām. Mēs nevaram teikt, ka visās jaunajās valstīs ir bijuši nekustamo īpašumu cenu burbuļi. Tas bija drīzāk valstīs ar uh, cieši piesaistītajām valūtām. un uh, citās valstīs uh, nebija tik strauši cenu pieaugums. Ja mēs paraugāmies uz vecajām dalībvalstīm, tad mēs arī varam redzēt atšķirības Grieķijā, Spānijā, Portugālē. Bija ļoti strauji augoši, augoši cenas nekustamo īpašumu tirgu, un arī bija liels ārējais parāds. Un par to arī gribu teikt, ka jaunās dalībvalsts nav vienīgās, kuras šādas problēmas skāra. Runājot par finanšu stabilitātes faktoriem. Vissvarīgākais indikators, manuprāt, ir uh, aizdevuma un aizņēmuma uh, procentu attiecība. Jūs redzat, ka eirozonas uh, vidējais ir 25 līdz 75 procenti. Un jūs redzat, ka dažās no jaunajām dalību valstīm, kā piemēram Čehijā, Slovākijā, um, šis rādītājs ir ļoti zems, tātad eh, daudz vairāk uzkrājumi ir nekā aizdevumu. Un uh, arī jauno dalību valstu grupa, Bulgārija, Polija, ir ļoti spēcīga salīdzinot ar vidējo eirozonas rādītāju. Un tad ir savukārt no otras puses eh, jaunā, eh, es atvainojos, Baltijas valstis, kurās ir daudz vairāk aizdevumu nekā uzkrājumu. Un šīs te krājēja valsts, kā Čehija un Slovākija, mazāk cieta no uh, šīs krīzes, jo tās nebija tik ļoti atkarīgas no pārobežu finanšu plūsmām. Kā jau minēju, tad vietējās politikas uh, un valūtas uzticamība bija svarīgi kriteriji. Šajā grafikā jūs redzat, cik ļoti ārējie aizdevumi bija svarīgi. Piemēram, Čehijā, Slovākijā, mājasēmniecības vispār neaizņēmās ārvalstu valūtās, kā tas bija, piemēram, Austrijā. Un, protams, tādās valstīs, kurās uh, mājasaimniecības un privātpersonas eh, nedēļ priekšroku savai vietējai valūtai aizņemoties naudu. Eh, protams, ka tās cieta no šīs krīzes, piemēram, Baltijā un Ungārijā. Un šie indikātori tātad ir bijuši ļoti nozīmīgi šajā krīzē, jo līdz ar to ar eh, šo valstu pilsoņi, kas ņēmas aizņēmumus ārvalstu valūtā, vairāk cieta no uh, šīs te valūtu riska. Un pēdējais uh, grafiks parāda uh, banku sektora uh, pozīciju attiecībā pret IKP valstī. Šīs horizontālās līnijas rādījums uh, eirozonas rādītājus, un šeit jūs atkal redzat, ka dažas no jaunajām dalību valstīm uh, šajā ziņā ir līdzīgā situācijā kā vecās dalību valsts, un uh, Dažas valsts savukārt eh, ļoti eh, vājas bija šī rādītāja dēļ, piemēram, banku sektors. Eh, tās atkal ir Baltijas valstis un vēl arī Rumānija un Bulgārija, bet visādi citādi jaunās dalība valstis ir ļoti līdzīgā situācijā ar eirozonas valstīm. Un interesantākais šajā grafikā ir tas, ka uh, valūtas riska ietekme Eh, šķiet nav saistīta ar ārvalstu eh, īpašumu īpatsvaru. Tā nav, ka, piemēram, ārvalstu bankas, eh, ka tām piederētu visas bankas valstī. Tā tad man nešķiet, ka tas, ka valstī ir daudz ārvalstu uh, īpašnieku bankas eh, kaut kā veicinātu vēl valūtas risku. Tas ir atkarīgs no banku pārvaldības. Tātad divas mācības, ko mēs varam gūt, manuprāt, no šiem grafikiem ir tas, ka Eiropas Savienības dalība valstīs vienalga, vai tās būtu jaunās vai vecās valstis, tajās valstīs, kur ir bijušas uh, uzticamas makroekonomiskās politikas, uh, tad šīs valstis uh, nav, uh, tur nav bijis risks, uh, ka tiek ņemta aizņēmumi, uh, ārvalstu aizņēmumi. Un šo krīzi tās līdz ar to varēja labāk pārciest, bet ļoti palīdzīgi bija arī tas, ka banku sektors tika labi pārvaldīts. Vienalga, vai tās būtu vietējās bankas vai ārvalstu bankas, tātad šī pārvaldība e, ir bijusi ļoti būtiska banku sektorā, kam ir laba pārvaldība, tur tad šīs valstis mazāk krī, cieta no krīzes. Bankas, kuras nepiedāvāja tik daudz šos sarežģītos produktus, arī labāk pārciet krīzi. Un izaicinājumi, ko es jau minēju sākumā, tas ir trešais punkts, ko gribēju teikt Tie ir politikas jautājumi, kurus nevar tik vienkārši atrisināt, jo tie ir sarežģīti politikas jautājumi, kas nav nekas jauns. Pirmais izaicinājums būs, kā mazināt maksājumu balanses nelīdz, bilants nelīdzsvaru, uh, tieši runājot par šīm te uh, ciešās piesaistas valūtām. Otrs izaicinājums ir, uh, kā iekļaut sistēmisko risku banku un finanšu institūtu riska pārvaldības sistēmā. Tas ir uh, uzdevums banku uzraugiem, finanšu sektoru uzraudzības iestādēm, runāt ar bankām, prasīt tām uh, Uh, iekļaut makroekonomisko risku savā riska pārvaldības sistēmā, lai valūtas risks nepārvērstos kredīta riskā. Un par šīm te uzticamības problēmām, lai tās risinātu, ir jābūt instrumentiem, uh, ar kuriem var cīnīties pret šo te masveidu naudas izņemšanu no bankām vai līdzīgu panikas rīcību. Arī tiem, kas lieto eiro, bet nav vēl eirozonā, būtu ļoti labi, ja palielinātos uzticēšanās šai sistēmai. Un visbeidzot, kas arī ir ļoti būtisks izaicinājums, ir fiskālā riska paketes Tātad tās ir tās, eiro, uh, tās ir tās valstis, uh, kuru finanšu sektors šobrīd tiek glābts, uh, kur tika tātad no budžeta sniegta palīdzība banku sektoram, un tagad ir bijuši milzīgi izdevumi. Un tas, protams, būs liels izaicinājums tām valstīm, kas ir glābuši savu finanšu sektoru. Paldies, uh, Šmitkovs kundze, un tagad Darvas kungs, kas uh, stāstīs mums par uh, savu viedokli. Much, uh, Paldies par uzaicinājumu. Es piekrītu daudziem, daudzām domām, ko jau paudu iepriekšējā runātāji, tāpēc centīšos neatkārtot to, kas jau tika pateikts, un runāšu varbūt par nedaudz citiem jautājumiem. Tātad pirmām kārtām, kā jau divi iepriekšējie runātāji norādīja, valstis, eh, tātad jaunās dalība valsts un arī vispār Austrum Eiropas eh, valsts eh, diezgan smagi izjuta šo krīzi. Bet jāuzsver, ka pirmās pēc krīzes sekas eh, banku sabrukums, kādas, piemēram, tika norādīts Argentīnā savulaik vai Āzikas krīzē. Līdz šim no tādām smagām sakām mēs esam izvairījušies. Un jāsaka, situācija ir diezgan tāda heterogēna bijusi reaģēt uz krīzi. Iepriekšējā runātā jau parādīja datus par IKP, par to, kā IKP samazinājās lielākā vairumā valstu, izņemot Poliju. Es izmantoju nedaudz citu veidu, kā attēlot šo krīzes ietekmi, jo kas ir svarīgāks, manuprāt, tas ir, kāda bija situācija pirms krīzes un kā krīze ir uh, izmainījusi tieši izaugsmu, šo izaugsmas uh, līniju. Un tas, manuprāt, attēlo šo reālo krīzes apjomu. Piemēram, ja kādam ir darbs un viņš saņem ieņēmumus un uh, paļaujas uz šiem ieņēmumiem nākotnē, un pēkšņi šis cilvēks kļūst par bezdarbnieku, pēc eh, zinām laika viņš saņem bezdarbnieku pabalstu, bet eh, pēc tam notiek izmaiņas, tad, protams, šis, šī ietekme ir daudz uh, smagāka. Nākošais slaids parāda to, kādā veidā es šo krīzi izmēru un attēloju. Zināmā mērā tas ir līdzīgi jau tam, ko jūs redzējāt, bet tāpat laikā nedaudz atšķirīgi. Uh, Oranžā krāsā ir 12 jaunās dalība valstis. Es piekrītu Šmitkaus kundzes teiktajam. Čehijas republika ja, ir sasniegusi augstu attīstības līmeni un starptautiskais valūtas fonds tur vairs nedarbojas. Tāpat viņi minēja, ka ka tomēr daudz tirgus analītiķi šīs, šīs valsts grupē kopā. Zilajā krāsā es esmu attēlojis uh, Eiropas Savienības sākotnējās 15 dalību valstis, un pēc tam uh, esmu pievienojis uh, uh, vēl citas valstis, uh, uh, Latvijas Amerikas vidējos austrums, Ķīnu un vēl citas. Īriju arī jāatzīmē, ir ļoti smagi uh, skārus šī krīze, bet visādi citādi jūs redzat, jā, ka šīs grafika pašā augšā, tātad, kas ir cietuši vismagāk ir tieši trīs Baltijas valsts, kā jau norāda iepriekšējā runātāja. IKP līmenis šajās valstīs ir samazinājies pa 30-40%, salīdzinot ar pirms krīzes situāciju, tad ietekme tik tiešām ir ļoti smaga. Un tad nāk pārējās dalība valstis. Kipra un Malta ir zinām izņēmumi, jo tās ir ļoti mazas un tām nav bijusi šī integrētā likme kopā ar Eiropu un Polija ir vēl tātad izņēmums, kas jau tik minēts. Bet joprojām tomēr jaunās dalība valsts ir cietušas ļoti smagi un dažas pat īpaši smagi. Tātad, kas izskaidro šo ārkārtīgi lielo dažādību reakcijas ziņā? Kā jau tas tika iepriekš norādīts, pakļaušanās uz kapitāla ietek, ieplūšanu un pēkšņi šī plūsma apstājās. Aplūkosim nākošo slaidu. Te ir parādīts, kā kapitāla, kā notika kapitāla ieplūšana centrālā un austruma Eiropā. Eh, sarkanā līnija ir kopā viss, eh, viss ienākšais kapitāls, eh, zilā ir tiešās investīcijas, tad tālāk privāto portfeļu investīcijas un citas investīcijas. Mēs redzam, ka kopš 2000. gada ir ārkārtīgi strauji palielinājušās, palielinājas kapitāla ieplūdums vairāk kā par 10% no IKP, bet pēc krīzes tas atkal samazinājās līdz nulli un vēl mazāk. Dažās valstīs ir eh, bijusi kapitāla izklūšana, eh, izplūšana, īpaši Latvijā, bet citās valstīs tā nav notikusi īpaši būtiskos apmēros. Tātad, kā mēs redzam, notika šī kapitāla ieplūda un pēc tam tā pēkšņi apstājās. Tātad, eh, iemesls, kāpēc notika šī milzīgā kapitāla ieplūšana, un kāpēc tā pēkšņi apstājās. Es tāpat piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka vietējā pašmāja politika tur ir spēlējusi ļoti būtisku lomu, piemēram, trijās Baltijas valstīs tika uztai, uz, uz, uz, uzturēts, eh, fiksēts eh, maiņas kurs. Un ņemot vērā to arī, ka bija augsta inflācija, tas radīja attiecīgi vidi kurā reālās procentu likmes bija negatīvas. Tas nozīmē, ka uh, faktiskā aizņēmuma likme bija mazāka nekā cenu palielināšanās un nekā algu palielināšanās, un tas uh, veicināja lielu kapitāla ieplūšanu. Tāpat arī mana valsts Ungārija izdarīja ļoti būtiskas kļūdas fiskālajā politikā labo gadu laikā pirms krīzes, kad Eiropā visiem klājās labi, Ungārijas valdība uzkrāja milzīgu budžeta deficītu. Uh, un tas, protams, nebija pieņemami. Tātad jā, bija politikas kļūdas šajās valstīs, bet uh, mana galvenā doma ir tāda, ka Eiropas Savienības integrācija kā tāda bija ļoti spēcīgs uh, eh, grūdienis kapitāla ieplūšanai, un tāpat laikā arī riski palielinājās. Tātad, ja mēs raugamies atpakaļ un cenšamies atrast iemeslus, kāda ir iemesla, uh, kas izskaidro, kāpēc viss reģions tik ļoti lielā mērā bija atkarīgs no kapitāla ieplūšanas, tad jāsaka, jā, ir arī pašmāju iemesli, pašmāju politika katrā konkrētā valstī. Bet Eiropas Savienības uh, integrācija, protams, jā, tas bija galvenais process, uh, kas arī deva lielu labumu šīm valstīm, bet tāpat laikā uh, arī ir devusi ieguldījumu tajā, ka situācija ir tāda, kā tā ir. Tātad pēc visiem par to, man liekas, būtu jāuzņemās tāda kopīga atbildība. Tas ir mans pirmais apsvērums. Otrais. Jā, daudzas. Daudzām valstīm tirzniecība ļoti uh, būtiska, tā arī palielinājās daudzās valstīs. Uh, Slovākijā, piemēram, ir uh, vienmēr bijusi spēcīga automoto industrija, Slovēkijā was also. Tas, kas sastādījis vairāk kā viens ceturdaļu no tās eksporta, bet arī tā ir smagi cietusi. Daudzas no šīm valstīm ir uh, saskārušās ar darba spēka aizplūšanu uz uh, uh vecajām Eiropas Savienības 15 uh, valstīm un, zināmā mērā, tā nauda, kas tiek sūtīta no ārvalstīm uz šīm valstīm, tātad finansē šo valstu darbību. Uh, Bet eh, līdz ar to, ka situācija pasliktinās arī visur citur rietumē Eiropā, arī tātad jaunās Eiropas Savienības valsts saņem mazāk šos maksājumus no tiem, kas strādā ārvalstīs. Kā jau es teicu, eh, ir jāuzņem zinām atbildība par eh, visu šo situāciju, un šai atbildībai vajadzētu būt kopīgai gan Austrum Eiropā, gan Rietum Eiropā. Un es jau teicu, ka Austrum Eiropas valsts, jaunās dalība valsts nav homogēna grupa. Gribētu vēl piebilst ar iepriekšējo runātāju teiktiem, ka pastāvē ļoti liels atšķirības eh, tieši tirzniecības bilants ziņā šajās divās grupās, jo centrāla un, un austruma Eiropā ir bijusi tekošā, bijis tekošā konta deficīts 5-6%, bet otrs ir tirzniecības bilance. Tātad tas nozīmē, ka šīs valsts principā importēja tikpat daudz, cik eksportēja, un eh, šajā laika periodā Jā, protams, arī notika konkurēt, konkurences sāsināšanās, un ja mēs aplūkojam, piemēram, Baltijas valsts, Bulgāriju, Romāniju, mēs redzam, ka uh, notika pasliktināšanās tirzniecības bilancē, kas nozīmē, ka izaugsme šajās valstīs, acīm redzam, bija neilgtspējīga. Runājot par citām centrāla Eiropas valstīm, jā, tās lielā mērā paļāvās uz uh, ārlietu kapitāla, bet vismaz savos pamatos eh, šīs valstis bija ilgspējīgas, bet, kā es teicu, Baltijas valsts, eh, Bulgārija, Rumānija, tur es saskatu ārkārtīgi sarežģītu situāciju un izaugsmas iespējas. Tā tad, eh, kāpēc tas viss notika? Filips jau teica, ka ir bijusi reakcija no starptautiskās kopienas puses, daļēji ir izsniegta aizdevumi šīm, teiksim, trijām Baltijas valstīm, kas arī demonstrē, ka arī Rietuma Eiropai ir sava atbildība un ir jāsniedz atb um, atbalsts. Tāpat arī kohēzijas un struktūra fondi tika izmantoti Eiropas investīcija banka un uh, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka arī ir ļoti būtiski paplašinājusi savu darbību šajās valstīs. Tātad ļoti daudz, kas pozitīvs ir ticis veikts eh, starptautiskā līmenī, lai palīdzētu šīm valstīm. Tāpat arī mans čeku kolēģis jau minēja, ka banku sistēma bija daudz eh, stabilāka nekā pirms uh, iepriekšējām krīzēm, teiksim, pirms Āzijas krīzes, kad banku sistēma bija ļoti trausla. Ārliet, ārējās bankas arī spēlē ļoti svarīgu lomu. Filips jau minēja vīnas iniciatīvu. Tā nospēlē ļoti lielu lomu, lai saglabātu šo banku klātbūtni. Eiropas centrālā banka arī netiešā veidā ir sniegus atbalstu, jo ECB nodrošināja likviditāti tieši mātes eh, bankām, kuras veic investīcijas Eiropā, un bija arī politiska apņemšanās no Eiropas Savienības puses, ka eh, šīs palīdzības pakets paredz, ka galvenās bankas, kuras investē Eiropā, ka viņām ir jāsniedz atbalsts arī uh, meitas uzņēmumiem. Tā tad daudz kas labs un pozitīvs ir uh, darīts, un es pats nāku no jaunas dalībvalsts, un es uh, tik tiešām ļoti pozitīvi novērtēju to, ka uh, ir sniegt liela palīdzība. Bet, protams, pastāv tomēr zināms jautājums, zīmes un riski. Pirmais jautājums šai sadaļā - ārējo banku uh, ietekme. Jā, tām ir ļoti pozitīva ietekme pirms krīzes izaugsmē. Jā, tās ienes jaunas banku tehnoloģijas. Uh, kas, protams, at, palīdzēja šīm valstīm attīstīt efektīvu banku sistēmu, kas savukārt ir ārkārtīgi svarīgi ekonomiskai izaugsmai, bet eh, tāpat laikā tās eh, palielināja šo valstu trauslumu tieši pirms krīzes periodā. Katrīna jau parādīja dažus eh, slaidus par to, kā palielinājās mājokļu cenas Baltijas valstīs. Šīs cenas palielinājās par 50-60% gadā, viena gada, daudz gadu laikā. Tātad šāds mājokļu cenu palielinājums uh, ir uh, pārsteidzošs un, zināmā mērā, tāpēc vairs nav pārsteigums tas, kas notika šī tirgus sabrukums. Latvijā, piemēram, uh, mājokļu cenas ir samazinājušās par 70%. Tātad uh, uh, divas trešdaļas šo mājokļu vērtības tādā kritumā ir zaudēts. Kāpēc notika šī mājokļa ceļa palielināšanās? Zināmā mērā atkal pateicoties tai politikai, kāda tika piekopta uh, Baltijas valstīs, jo bija arī ārkārtīgi agresīva uh, ārvalstu banku politika izvērsta. Ceturtais punkts ir ļoti svarīgs manā pārskatā, un tas ir skats uz nākotni. Es esmu ārkārtīgi skeptiski noskaņots un ļoti baidos, ka uh, šis līdzsvarošanas process kas nozīmē, ka bankas centīsies samazināt savu kapitālu klātbūtni. Tas ļoti nu, nopietni ietekmēs jaunās dalību valsts, jo daudzas bankas ir sapratušas, ka jaunajās dalību valstīs šobrīd risks ir daudz augstāks, nekā varbūt tās domāja agrāk, un pat, ja šīs bankas, tā teikt, nepārtrauc savu darbību šajās jaunajās dalību valstīs, kā Filips stāstīja, un principā tās ir saglabājušas savu klātbūtni jaunajās valstīs, bet vai viņas uh, izsniegs kredītus kādos pietiekamos apjāmos, par to man ir jāšaubās. Eiropas centrālā banka ir sniegusi zināmu tiešo atbalstu, bet ir pārsteidzoši tas, ka ECB ir nodrošinājusi SOP uh, līgums, piemēram, Zviedrijai, Norvēģijai, kas ir ārpus uh, Eirozonas, bet nenodrošināja citām valstīm. Un es nezinu, kāpēc, piemēram, atšķirās uh, Polija un Zviedrija, kāpēc Zviedrijai tas tika piedāvāts un Polijai nē. Uh, Un tālāk par uh, krīzes ietekmi uz uh, Eirozonas dalību valstīm. Ir viens izņēmums uh, - Igaunija. Igaunija pieteiksies uz dalību Eirozonā šogad. Igaunija ir uh, veikusi kolosālu darbu, IKP ir samazinājies par 20% pēdējo divu gadu laikā. Ja jūs skatāties uz to, kā es izmērīju šo krīzi, IKP kritums uh, Dažās valstīs ir bijis vairāk kā 30%, tāpat laikā Igaunijas saglabā 3% budžeta deficītu. Tā ka iedomājieties e, rietumu uh, e, Eiropas valstis, kurās ietekme bija daudz uh, maigāka un kurām tomēr bija milzīgs budžeta deficīts, bet uh, Igaunija, jāsaka, tik tiešām kolosāli ir izgājusi no šīs krīzes, izturējusi krīzi un tai ir, es domāju, labas iespējas attiecībā uz iestāju Arizonā. Bet līgumā ir nosprosts arī ilgspējīgs izaugsmas kritērijs, un arī tas ir jānodrošina, lai tiktu valsts uzņemta Eirozonā, un es nezinu, vai Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka, ka tās izstrādās savu konverģences uh, ziņojumu, kā tās vērtēs Igaunijas ilgspējīgu izaugsmi, bet uh, es tomēr atļaujos cerēt, ka uh, Igaunijai izdosies iekļūt Eirozonā. Citu valstu iespējas eh, iekļauties Eirozonā gan ir stipri vainājušās. Eh, tur jārunā par Grieķiju, arī par Spāniju un Īriju. Eh, Grieķija Eirozonu ir nolikusi ļoti nopietnu pārbaudījumu priekšā. Un tik tiešām netika paredzēts, ka Eirozonas valsts varētu nonākt tādā situācijā, kā ir Grieķija. Un tas, kā es teicu, rada lielus draudus Eiropas politiķi varētu teikt, ka mums jau šobrīd tāpat pietiek problēma Eirozonā un mums nav vajadzīgas vēl papildus problēmas, uzaicinot jaunas valstis Eirozonā. Un jaunās dalība valsts, izņemot Ungāriju, jāsaka, to fiskālā politika ir bijusi ārkārtīgi atšķirīga no Grieķijas. Igaunijā situācija, kā es teicu, ir ļoti atšķirīga. Tātad uh, Daudzām valstīm ir daudz labāka situācija nekā Grieķijai. Tātad runājot par Eirozonas jaunām potenciālām dalību valstīm, te man atkal ir jāpauž zināmas bažas, ka krīze un krīzes ietekmes pastiprināšanās eh, Grieķijā un Spānijā samazinās eh, šo varbūt noskaņojumu uzaicināt jaunas dalībvalsts Eirozonā. 2010. un 2011. gadā neviena no Eirozonas dalībvalstīm neizpildīs visus uh, Eirozonas kritērijus, bet tām valstīm, kuras grib iestāties, tām ir jāizpild šie Eirozonas kritēriji, un, manuprāt, tā ir tā dīvaina lieta. Tā tad atkal jautājums ir ļoti būtisks. Dažām valstīm ir diezgan elastīgas ekonomikas, un tām ir diezgan labas iespējas eh, labi funkcionēt Eirozonā. Citām valstīm, Čehijai, Polijai, piemēram, Kā es teicu, tām ir ļoti veiksmīga politika bijusi, izmantojot šīs peldošās uh, valūtas likmes, un tām varbūt ir zināmas iespējas, bet, kā es teicu, tomēr es gribu paust uh, savas bažas uh, par uh, potenciālu jaunu dalībvalstu iestāšanos Eirozonā. Paldies Darvas kungam! Tagad mums ir palikusi apmēram stunda jautājumiem un atbildēm. Es ierosinu, ka mēs uzklausīsim trīs jautājumus vienā jautājuma raundā, un tad pēc tam uzklausīsim atbildes. Un tad lūdzu uzdodiet jautājumu, pasakiet skaidri, kam jūs uzdodat jautājumu. Stolijan kungs pirmais. Uh, you, uh... Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir jautājums Keraman kungam. Rumānijā Rumānija iestājās Eiropas Savienībā, un viens no nosacījumiem bija liberalizēt kapitāla atskaita. Tas bija nosacījums, lai iestātos Eiropas Savienībā. Tad mēnesi pēc mēneša, gadu pēc gada mēs redzējām, ka strauji e, pieauga īstermiņa ārējais parāds, un šis īstermiņa ārējais parāds e, tā pieauguma veicināja bankas uzņēmumi, starptautiski uzņēmumi, un pirms krīzes eh, šis te īstermiņa ārējais parāds bija gandrīz atbilstoši starptautiskajām Rumānijas rezervēm. Tāds bija arī Dienvidkorejas gadījums, kad tai sākās problēmas. Un mans jautājums ir, ja jūs redzat, ka ir šī tendence ir īstermiņa uh, um, ārējā parāda izaugsmē, jūs jau nevar uh, nobloķēt. Jums vajadzētu veikt pasākumus, lai apturētu šo negatīvo tendenci, kas rada uh, milzu risku. Šajā gadījumā es runāju par Runāniju. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Paldies! Madame Beres. Beres, kundze, lūdzu. Jums ir jautājums? Dam Jori. Jori kundze. Thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Paldies. Es gribētu pateikties par interesantajām idejām, kuras pauda runātājiem, gribētu uzdot jautājumu. Paldies pal vispirms Šmitkovs kundzei par uh, to, ko viņi teica, kas mums visiem ir ļoti būtiski, proti, ka mēs nedrīkstam tā vispārināt. Nevar ņemt uh, visas Eirozonas valstis un uh, tās pretstatīt jaunajām dalību valstīm. Tur ir atšķirības arī starp valstīm. Es domāju, ka tā ir uh, svarīga atziņa. Un svarīgi ir apzināties arī to, ka valsts valdību politikas uh, ie, ietekmē uh, situāciju valstī. Mēs redzam, ka situācija valstīs ir atšķirīga, jo valdība politika ir bijusi atšķirīga. Tāpēc nevajadzētu vispārināt un vajadzētu vērtēt katru valsti pēc tās sasniegumiem. Otrs, ko gribētu teikt, uh, protams, ka var kaut kādas vispārīgas mācības šeit gūt, kaut kādus kopīgus secinājumus izdarīt. Uh, mazākas valstis ar atvērtākām ekonomikām, bet mēs nerunājam tikai par šādām valstīm, Polija ir diezgan liela valsts, bet eh, šādas valstis, kas eh, ir ļoti atkarīgas no ārējā finansēm, ir ļoti trauslas un viegli ievainojums tieši arī tāpēc, ka tās ir ārpus eirozonas. Ir ļoti eh, interesants, manuprāt, šis pretstats starp tām valstīm, kas pievienojas 2004. gadā. Katra no šīm valstīm uh, uzņēmās uh, pienākumu kaut kad iestāties Eirozonā. Tātad mūsu pienākums ir īstenot tādu ekonomikas politiku, kas ļaut mums iestāties kaut kad Eirozonā. Bet no otras puses uh, Eiropas Savienībā ir vēlme institucionalizēt uh, Eirozonu spēcīgāk. Arī Lisabonas līgums ir solis ceļā uz to. Bet es gribētu brīdināt, um, to nevajadzētu darīt, jo tas uh, atkal satrauktu valstis, kas ir ārpus Eirozonas. Trešā piezīme, ko gribētu izteikt, ir valdība atbildība. Visi runā par Grieķiju, bet, kā Darvaškungs minēja, tad tā bija Ungārija, kura bija tāds kā piemērs. Ja jūs uh, nedodat pareizus datus par budžetu, tad kaut kad tas nāks gaismā. Uh, Un laimīgā kārtā tomēr šoreiz uh, runa nav par Ungāriju, bet par Grieķiju. Bet ir skaidrs, ka, ja valdības sniedz pareizos datus un īsteno pareizo politiku, tad var izvairīties no krīzes. Jūs minējāt Poliju. Polijas sākotnējā situācija nebija daudz atšķirīga no Ungārijas, un tomēr tā pat 2009. gadā varēja saglabāt pozitīvas izaugsmas rādītājus. Tātad valstis, kurās valdība īsteno uh, ilgspējīgu politiku, var uh, izvairīties no smagākās uh, krīzes daļām. Mums vajadzētu arī mm, pievērst uzmanību Eiropas fondiem kā iespējai. Mēs uh, varam redzēt, kuras uh, valstis eh, izmantoja Eiropas eh, ekonomikas atvesļošanas problēmu. Ungārija izmantoja visus līdzekļus, eh, iegāja sarkanos skaitļos, uzklāja deficītu, pat labajos laikos, kad bija izaugsme. Un tad, kad pienāca krīze, tad Ungārija nespēja ievērot uh, atjaun, atvesļošanas plāna ieteikums un nevarēja izmantot tos finanšu resursus, kas uh, tika piedāvāt, lai uh, atdzīvinātu ekonomiku. Un tāpēc arī e, Ungārijai pat šogad būs uh, negatīva izaugsme, jo mums nav līdzekļi, lai atdzīvinātu ekonomiku. Jo mēs jau esam uh, priekšlaicīgi izmantojuši visas mūsu rezervas. Vēl viena piezīme par ārvalstu banku aktivitātēm. Neviens neapšauba to, ka ārvalstu bankām ir jādarbojas valstīs un ka tas ir veicinājis izaugsmi centrālajā un austruma Eiropā, bet tomēr Vienu mēnešu laikā tikai Ungārijā 1,3 miljārdu eiro tika izņemt no šīm bankām. Un tāpēc gribētu uzdot jautājumu. Jūs teicāt, ka ārvalstu bankas var veicināt ekonomiku ievainojamību. Eiropas Savienība pieņems jaunas finanšu noteikumus, un uh, šeit ir arī komisijas pārstāvs, un vai jūs ņemat vērā jauno finanšu noteikumu ietekmu uz jaunajām dalībvalstīm? Piemēram, ja jūs uh, paaugstināt kapitāla prasības bankām, piemēram, tās bankas, kas nav saņēmušas papildu kapitālu centrālajā un austrum Eiropā, vai jūs tādējādi neradām, neradāt tām sliktāku situāciju konkurencē, jo tās nevar uh, paaugstināt uh, savu kapitālu, jo uh, citādāk tām būtu jāsamazina aizdevumi, kas savukārt negatīvi ietekmētu MVU reģionā. Tātad vai jūs veicat ietekmes novērtējumu, lai papētītu, kas notiktu ar centrālās un austruma Eiropas bankām, ja šie noteikumi tiktu E, ieviesti. Paldies! Es gribētu aicināt e, izteikties neilgāk par divām vai trim minūtēm, lai visi varētu izteikties. Un tagad e, Humners kundze, kā pēdējā no tautas partijas šajā kārtā. Paldies, man ir divi jautājumi. Viens ir saistīts ar banku sektoru. Kērmans kungs droši vien vislabāk varētu atbildēt, cik lielā mērā jūs pēc visas šīs analīzes, kur ir veikusi komisija, uh, Cik lielā mērā jūs domājat, ka šī krīze ir vājinājusi banku sektora iespējas kreditēt un kāda ir uh, tagadējā situācija banku bilancēs šobrīd jaunajās dalību valstīs un kā jūs vērtējat uh, to, kādi uzlabojumi būtu jāveic eh, banku sektorā, restruktūrizācija, rekapitalizācija un tā tālāk. Kāds varētu būt šīs pielāgošanās process turpmākajos gados, tātad eh, kā, eh, kādas tur ir vajadzības salīdzinot ar vecajām dalībvalstīm. Un Šmitkovs kundzei gribētu uzdot jautājumu. Jūs salīdzinājāt šīs te cieši piesaistītās valūtas un uh, valūtas ar brīvo mājas kursu. Vai jūs varētu komentēt Eirozonas eh, dalību valstis eh, salīdzinājumā ar eh, tām valstīm, kas nav Eirozonā. Vai jūs redzat kaut kādu ietekmi, vai dalība Eirozonā ir veicinājusi valstu noturību pret krīzi? Kerman, Paldies, Kerman kungs, laikam lielākā daļa jautājumu adresēta jums, tā kā pārts vispirms jums. Paldies, priekšsēdētāji, centīšos atbildēt uz jautājumiem tādā kārtībā, kā tie tika uzdoti. Tātad pirmais jautājums, ko uzdeva Romānijas uh, deputāts par uh, kapitāla uh, ieplūšanu un kāpēc ir tik ļoti nepieciešams nodrošināt tāpat laikā šo brīvo kapitālu kustību, tik ārkārtīgi pie tās pieturēties. Un kāpēc tas ir svarīgi? Ne tikai Eiropas Savienībā, arī Startautiskais valūtas fonds, fonds šādos apstākļos ir domājis par īstermiņa kapitāla kontrolas pasākumiem, lai kontrolētu, novērstu eh, negatīvo īstermiņa kapitāla ieplūšanas eh, ietekmi, tātad šo peļņas gūšanas ietekmi. Bet eh, reāli tas nav ticis darīts. Kāpēc? Pirmām kārtām. Tāpēc, ka var apiet šos noteikumus Un, eh, un otrām kārtām ir eh, signāli, ka valstīs ir problēmas, kuras nevar atrisināt ar eh, tādiem kā ortodoksāliem paņēmieniem tirgus ekonomikā. Tāpēc uh, ir centieni izvairīties no pasākumiem, kas kropļotu normālu tirgu darbību. Uh, jo ir jāizvairās no kapitāla nepareizes izvietošanas. Trešais elements. Kādas ir alternatīvas? Monetārā politika šādos gadījumos bieži vien nav iedarbīga, jo parasti masīva kapitāla ieplūšana pārkarsē, tā teikt, ekonomiku, palielinās inflācija, palielinās procentu likums, ir nepieciešams arvien vairāk kapitāla, un tas nekādā veidā nepalīdz. Tātad bieži vien, kas ir jādara, ir jāpastingrina fiskālā nodokļa politika. Protams, tas ir saistīts atkal attiecīgi ar politiķiem, kuriem ir, tā teikt, jānodara pāri valsts uh, ekonomikai, tas, uh, protams, izdara ietekmi uz vēlētājiem, vēlētāji atkal attiecīgi rēķē, tātad tā ir cita situācija. Līdz šim esam centušies izvairīties no kapitāla kontrolas pasākumiem. Kāpēc situācija tik ļoti palika smaga dažās valstīs? Tieši tāpēc, ka šī fiskālās nodokļu politikas pastingrināšana vienkārši nav, nebija iespējama nepieciešama apmērā, lai korģētu situāciju. Tālāk tika uzdots jautājums, ko uzdeva Čehijas eh, deputāta. Tātad kundze, kas sēž uh, no nu, manis pa labi, bet jautājums laikam, bet citam paneļu speciālistam, jā, Ungārijas speciālistam. Es klausījos tulkojumu angļu valodā, saka runātājs. Mm, impact, Tātad tālāk par ietekmi, ja es jautājumu sapratu pareizi, par, jauno, par jaunajām finanšu regulām, kuras ir izstrādāšanas procesā. Un, ja es pareizi sapratu jautājumu, par eh, nepieciešamību nospraust stingrākas eh, kapitāla prasības, riska izsvēršanas eh, kritērijus. Tātad vai nepieciešams vairāk kapitāla un kādas grūtības tas rada ekonomikai, ja nevar dabūt aizdevumus, tika paustas bažas par situāciju mazos un vidējos uzņēmumos. Mēs apzināmies, ka šādas problēmas pastāv un jautājums šobrīd ir ļoti delikāts. Ir notikusi finanšu krīze, ir notikusi pārmērīga kredītu izsniegšana, ir uh, liels parāda apjoms, pārāk daudz spekulācijas, tātad tas ir jāregulē. Galvenais, kā varētu regulēt, bet neveicot kapitāla kontrolas pasākums šo četru pamatu brīvību dēļ, tātad galvenais pasākums ir prasīt bankām vairāk kapitāla. Tas ir galvenais pasākums. Tātad mēs vairs šeit nerunājam par 8% uh, bāzels prasību, liela daļa valstu to tāpat nepilda, jo tirgus ir mazs, bet uh, regulējošais minimums, kas ir, uh, ir tomēr ir vairāk par šiem 8%. Tā tad ir tas jādara, lai regulētu banku sistēmu no otras puses. Ir dažkārt jāievieš, un arī šajā brīdī jāsaprot, ka pastāv riskanta ekonomiskā situācija. Tātad to mēs apzināmies, un te ir tas delikātais līdzsvars, kas arī jāatrod. Tāpat arī, kā jau mēs runājām par uh, Eiropas centrālās bankas lomu, tātad viņi ir uh, ievadījuši valsts ekonomikās milzīgus līdzekļus. Valsts vienotrai vairs neusturējās, tātad uh, bankas vai starpvalstu tirgos neaizdeva naudu, un Eiropas centrālā banka iejaucās, bet šī nauda kaut kādā veidā no sistēmas ir jāizņem. Mēs ceram, ka ideālās apstākļos šī nauda tiks izmantot aizdevumiem, bet ekonomika tā teikt, saraujās, šobrīd nav kreditēšanas iespējas, un tas nozīmē, ka šī nauda kaut kā ir jāatgūst, bet to atkal nedrīkst darīt pāragri, jo tas atkal apturēs ekonomiku no augšupējas. Un tad bija trešais jautājums, ko uzdeva Hubners kundze no Polijas, ja es nemaldos, par to esmu gandrīz drošs, jo jūs kādreiz bijāt komisāra, vai ne tā? Tā ir. Tā tad es jūs atpazīstu, saka runātājs. Jautājums par banku restruktūrizāciju un par uh, to, kādas te ir prognozes. Tas ir jautājums varbūt vairāk par konkurenci, jo dažas bankas ir saņēmušas ļoti daudz valsts palīdzības. Netik daudz Polijā, kur ir viena no nedaudzajām valstīm, kurā valsts nav īpaši iejaukusies sektorā, bet uh, valsts kā Latvija, uh, Pareksas bankas gadījums vai Ungārija, JTP banka. Tās ir valstis, kur Valstī bija jādod liela palīdzība bankām, lai izvairītos no visļaunākā. Un tieši tāpēc arī bija nepieciešama šī starptautiskā palīdzība. Šīm bankām ir jāveic pārstrukturizācija, lai samazinātu, sašaurinātu savu darbību, jo pamata filozofija ir tāda, ka valsts atbalstu nedrīkst izmantot, lai paplašinātu bankas tirgus daļu Uh, uz citu konkurentu rēķina, kuri nav saņēmuši šādu valsts atbalstu. Process ir sarežģīts. Tātad, veicot šo pārstruktūrēšanu, sašaurināšanu, šīs konkrētās bankas vairs tik daudz, tik lielu ieguldījumu nedos ekonomikas augšupējas nodrošināšanā. Bet pastāv šis uh, brīvā tirgus princips, kurā ir vienādi spēles nosacījumi, un tātad tās bankas, kuras ir saņēmušas valsts atbalstu, tām ir jāveic pārstrukturācija, tas prasīs laiku, tām ir jāatdod atpakaļ šis valsts uh, atbalsts piecu gadu periodā, parasti tāds nosacījums, un, kad tas ir izdarīts, kad tas ir atmaksāts, tad bankas atkal var paplašināt savu darbību. Tas arī viss, un es došu citiem iespēju atbildēt uz jautājumiem. Šmitkaus kundzei vārds. Paldies! Sākšu ar eh, komentāru par valsts izmēru. Protams, valsts izmērs lielums ir viens no faktoriem, kas netika manā prezentācijā ļoti detalizēti izskatīts. Tam, protams, ir nozīme. Slovākija un Čehijas republika arī, manuprāt, tomēr nav lielas valsts, tā kā tās ir mazas un tomēr tās ir tikušas galā. Tām ir izdevies pārvarēt krīzi samērā labi, tāpēc es domāju, ka ir eh, divi faktori, kas jau tika arī minēti. Eh, citu runātāju izteikumos, kas ir svarīgāk par valsts lielumu. Tātad tas ir drīzāk rādītājs, vai valsts ir vai nav spējīga piesaistīt viet, pietiekami vietējos depozītus, lai finansētu aizdevumus. Tātad vai valsts var ģenerēt šos vietējos depozītus? Un tas nav atkalīgs no uh, pārobežu finansējuma no balsts izmēra. Šī spēja, protams, ir atkarīga no vietējās politikas uzticamības, un atkarīgs arī no valsts politikas vēstures. Teiksim, valstī varbūt ir 50 gadu konkrēta vēstura un nav iespējams šo situāciju, teiksim, mainīt ļoti ātri, un tas, protams, ir katras valsts konkrētajā gadījumā jāņem vērā. Un tāpat arī ārējo investīciju mērķi. Jā, ja ārējās eh, investīcijas iet tirzniecības sektorā, tad tiek paplašināta valsts eh, eksporta kapacitāte, un pat ja valsts ir maza, tad tomēr tā spēja gūt pietiekams ieņēmums no eksporta, lai finansētu šos aizdevumus parādus. Bet, ja nauda ir iegājusi mājokļu mm, sektorā, vai arī tāpat kā Grieķijā, tad tas jau ir cits stāsts un rodas tirniecības bilants, eh, deficīts un situācija nav ilgspējīga. Un tas man novad pie otru jautājumu par maksājumu bilanci. Bieži vien tiek noteikts, ka tad, kad valsts iestājas eirozonā, tad problēmas ar maksājumu bilanci pazūd. Protams, dažām valstīm, kā piemēram, Spānijai, Portugālei, Grieķijai ar lieliem ārējiem parādiem, kaut gan problēmas it kā šķietami pazuda, parāds tomēr nepazūd, pat ja tas ir eiro parāds, un tomēr tas gal galā ir arī jāatmaksā, tā ka šajā ziņā jautājums par to, vai valstīm vajadzētu vai nevajadzētu pēc iespējas ātrāk censties iestāties Eirozonā, lai izvairītos no līdzīgām krāzēm, krīzēm nākotnē, nu neesmu droši par šādu risinājumu, jo Es nedomāju, ka eiro kā tāds pats spēs glābt valsts krīzes situācijā, ja šajās valstīs nav spēcīga un loģiskā politika, vietējā politika un, uh, protams, ņemot arī vērā to, ka nedrīkst būt kādi lieli ārēji šoki. Tāpēc es nedomāju, ka iestāšanās eirozonā būtu vienīgais risinājums. Bet no otras puses, protams, šis uzticamības faktors, kā jau es minēju, Tas ir atkarīgs no valsts spējas piesaistīt vietējos depozītus, tas ir atkarīgs no attīstības vēstures, un mēs vēsturi nevaram atkārtot. Tātad, ja Baltijas valstīm ļautu iestāties Eirozonā pietiekami ātri, lai izvairītos no šīs uzticamības problēmas, varbūt, ka tas palīdzētu šīm valstīm atjaunot līdzsvaru. Varbūt, ka tas tā būtu, tā ka, zināmā mērā, es labprātāk dotu, teiksim, zaļo gaismu Baltijas valstīm, nekā varbūt oficiālās uh, varas struktūras to ir gatavs darīt. Uh, jo valsts nevar tā teikt atkārtot, otrais iziet jau noiet vēstures posmu. Runājot par ārvalstu banku lomu, es rādīju vienu slaidu, kurā bija ārvalstu aizdevumi parādīti un ar tiem saistītais risks. Nav nozīme, vai banka ir ārvalstu bankas īpašums vai vietais īpašums, jo ir bankas, kas nav pakļauts šiem ārvalstu valūtu riskiem un uh, kāds ir bijis Čehijas republikā, un dažas ir vietējas bankas, un tās ir pakļautas uh, ārvalstu valūtu riskiem. Tāpēc es uh, šādā ziņā nevainotu ārvalstu bankas par krīzes uh, izraizīšanu. Gluži otrādi gribētu teikt, ja filiāļu un meitas uzņēmumu pārvaldīšana šīm ārvalstu bankām ir bijusi tāda veselīga un spēcīga, tas ir palīdzējis valstīm nodrošināt izaugsmu un arī pārvarēt krīzi. Tā tad viss ir atkarīgs no šīs makro situācijas, kā bankas ir pārvaldītas, kā tās pārvalda savus sistēmiskos riskus, un tāpēc atkal es negribētu izteikt vispārinājumus, ka ārvalstu bankas uh, bija tā, iemesls tam, ka radās šie nekustamā īpašuma burbuļi, un tālāk bija jautājums par par to, vai jauni uzraudzības noteikumi dot radītu vēl kādas papildus problēmas. Teiksim, ja tikt izteikt, noteikts kāds jaunas kapitāla prasības. Domāju, ka valstīs, kurās ir bijusi spēcīga banku sistēma pārvaldība un kur ir nodrošināta arī laba banku uzraudzība, tur bankām vajadzētu spēt nodrošināt šo nepieciešamo kapitālu. Piemēram, Čehijas republikā mēs katru ceturksni veicam banku sektoru stiprumu pārbaudas Un ja mēs redzam, ka bankas nav spējīgas stāvēt pretim nelieliem, teiksim, finanšu šokiem, ja svārstās īpašuma cenas vai valūtu kursi, tad mēs redzam, ka šīm bankām ir vairāk kapitāla nekā tas ir vajadzīgs. Tāpēc mani atkal īpaši, kā es. Man tāpēc pozitīvi liekas šī prasība. Tam nevajadzētu būt negatīvai ietekmei, ja bankām tiks prasīts palielināt to kapitālu bet ir no politiskā viedokļa nepieciešams nodrošināt banku uh, pārvaldību un uzraudzību. Un bankām, jā, ir jāprasa palielināt kapitālu, ja parādās zinām riski. Pēdējais komentārs bija par atšķirību starp uh, šo uh, peldošo un, un piesaistīto likmi. Jāsaka, šie mājas mehānismi ir ārkārtīgi līdzīgi šīm abām grupām, tā ka uh, ja valsts cieš no krīzes un nav pietiekami elastīga ekonomika, tad eh, darba eh, tirgū mainās šie cenu mehānismi, algu mehānismi. Un abas valstu grupas cietīs ļoti līdzīgā veidā. Tātad palielināsies ārējais parāds, palielināsies ekonomikas attīstība, tomēr, neskatoties uz šo uzticamības jautājumu, es domāju, ka Eirozonas valsts ir labākā pozīcijā šādā situācijā, jo pirmkārt tām ir it kā lielāka uzticamība, un otrām kārtām tām ir arī pieeja, teiksim, ECB likviditātes nodrošināšanas pasākumiem. Tātad, ja notiek tieši likviditātes krīze, tādā gadījumā Eirozonas valsts labāk to var pārvaldīt un tikt ārā no šīs situācijas. Tātad atkal no šī viedokļa jauna valsts iestāšanās Eirozonā, ja šīm valstīm ir stingra, stabila ekonomiskā politika, tad es domāju, ka tas, manuprāt, būtu pozitīvs izcinājums šai uzticamības problēmai. Paldies. Un Darbaškungs. Uh, Paldies. Es vēl gribētu atbildēt uz jautājumu, kas tika minēts par On this point, I, I partly disagree with you. Eirozonas institucionalizācija. That, you know, euro area cannot go. Eirozona arī nevar turpināt savu darbu tā, kā līdz šim. Eh, krīze nav notikusi tikai Grieķijā. Jā, Grieķijas eh, piemērs labs piemērs tādai fiskālai neatbildībai, bet ja mēs skatāmies uz Spāniju, īriju, katrā šajā valstī uh, bija milzīgs mājokļu ceļu pieaugums, tātad bija šis burbulis un līdz ar to ir radušās problēmas. Uh, Jo tad, kad šis uh, nekustamā īpašuma tirgus burbulis ir uh, plīsis, tad praktiski izzūd šajās uh, valstīs nekustamā īpašuma tirgus, un tas nostāda valsts ļoti sarežģītā situācijā. Labos laikos Spānijā bija, piemēram, nodokļu atvieglojumi, nekustamā īpašuma tirgumu, tātad arī vietējās politikas un stratēģijas ir atbalstījuši šādu virzību. Un tāpēc arī Eirozonā ir nepieciešams liels institucionālās pārmaiņas. Tas attiec ne tikai uz eiro grupu. Un es pilnībā piekrītu tai domai, ka politikas eh, veidošana eirozonā ir jātuvina, ir jātuvina valsts šajā ziņā, jo mēs redzam, kā ir izpaudušies eh, vāja punkti pašreizējā situācijā. Tāpat laikā, protams, to nedrīkst darīt tā, lai ciestu jaunās dalību valsts un austrumu un centrālās Eiropas valsts, jo ECB piemēram, nodrošināja likviditāti krīzes laikā. Tā, piemēram, samazināja instrumentu kvalitāti refinansēšanai, kas nozīmēja, ka instrumenti, kas uh, nevar saņemt uh, ECB finansējumu, uh, nesaņēma. Labi, es nerunāšu par Ungāriju, bet Poliju. Poland... Polija manuprāt, izvērts uh, ārkārtīgi tādu saprātīgu un stingru politiku pēdējo desmit gadu laikā. Atceros, ka bija zinām panika polijas politiķu vidū, kad, uh, no, kad, kad, kad, kad palielinājās mājas kurs no 3,2 uz 5, kad notiek tāds milzīgs lēciens Polijā, un, uh, zināmā mērā, jums ir taisnība, bet, ja Eiropas centrālā banka būtu nodrošinājusi to, ka uh, zlotos, zlotu nominācijā izteiktās uh, valsts pētpīri būtu iesniedzami refinansēšanai, tāda situācija būtu savādāka. Manuprāt, ir mehānismi un instrumenti, kurus varētu attiecināt uz ne eirozonas valstīm, tādējādi gūt pozitīvs rezultāts. Paldies! Ieteikusies ir Jakons Arīkundze, Kalfinkungs, Solšmits. Zīles kungs un Bereses kundze uzdot jautājumus, vai vēl kāds gribēs uzdot jautājumus? Vai tas ir viss? Tad mēs noslēdzam. Mats. Paldies. Mēs tagad esam uzzinājuši, ka ir milzīgas atšķirības starp uh, Eiropas Savienības valstīm un jaunajām Eiropas Savienības valstīm. Un mans jautājums ir, vai jūs varētu varbūt sīkāk pastāstīt par katras valsts politisko kultūru, vai ir kādi labi piemēri no valstīm, kas, piemēram, spēja atrisināt problēmas un um, spēja labi rīkoties krīzes apstākļos, un vai ir kaut kāds atšķirības starp tām valstīm, kuras uh, vēlas uh, sasniegt uh, vienprātību politiskā līmenī, un tādām valstīm, kas ir, piemēram, līdzīgāki amerikāņiem, kur ir spēcīgas politiskas diskusijas, eh, un vai tas kaut kā tā veidā ietekmē arī spēju risināt problēmas krīzes apstākļos. Ja eh, jums, eh, jūs minējāt vairāk kārt, ka Polija ir labs piemērs, kā pārvaldīt krīzi un neļauties krīzei. Varbūt, ka jūs varētu sīkāk pastāstīt tieši par polijas gadījumu. Tas man interesētu. Paldies. Vēl Paldies, eh, Kalfinkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paust dažus komentārus, un tie būs nedaudz atšķirīgi no mūsu viesu teiktā. Centīšos izteikties īsi. Pirmkārt, krīzes iemesls. Tātad pirmkārt mums ir jāsāk ar otro daļu šajā seminārā, jo šeit nav runa par jauniem un veciem dalību valstīm, šeit ir runa par ekonomiskās attīstības uh, un koherences līmeni. Ja mēs raugāmies uz veciem dalībvalstīm, mēs redzēsim tās pašas problēmas. Tur, kur ir labāka kohēzija, tur uh, krīze šīs valsts ir ietekmējusi mazāk. Eiropas centrālās bankas politika tieši uh, pastiprina šīs atšķirības, jo nevar taču sagaidīt, ka ir ECB politika uh, vienā daļā Eiropas Savienības un uh, SVF politika uh, citā Eiropas Savienības daļā. Kur tad ir šī koherence? Tas nav iespējams. Pāris lietas. Pirmkārt, krīzes iemesli centrālajā un austrumē Eiropā bija galvenokārt tirgus iemesli pieprasījuma samazināšanās Eiropas tirgū ar dažiem, ļoti dažiem izņēmumiem. Un tā kā krīze ir tirgus krīze, tad, manuprāt, arī risinājumi būtu jāmeklē tieši šajā jomā. Otrakārt, mēs ļoti skaidri redzam, un to jau minēja mūsu viesi, ka jo labāk ir bijusi makroekonomiskā politika pirms krīzes, jo labāk šīs valstis varēja noturēties vismaz pirmajā krīzes posmā. Es runāju šeit par mazāku budžeta deficītu vai pat budžeta pārpalikumu, es šeit runāju par valsts parādu, labu banku uzraudzību un pat dažkārt pārmērīgu kapitalizāciju. Trešā lieta kas ir arī saistīta ar iepriekš teikto. Mums ir divas uh, dažādas sistēmas dalību valstīs. Jaunajās, jaunajās dalību valstīs ir fiksētā valūtas likme un uh, peldošā uh, likme. Mums nevajadzētu vainot nevienu no šīm sistēmām. Protams, šī te peldošā likme var sniegt dažādus stabilizators un labāk ekonomikai, bet fiksētā tā Um, piesaistītā valūta var uh, dot labāku makroekonomisko politiku pirms krīzes. Tātad mēs redzam valstis, kurās ir fiksētā likme uh, un kurai nav šīs te peldošās valūtas uh, instrumenti, un tik un tā tās labāk ir turējušās pretī krīzei. Vēl viena lieta ir riski. Mēs redzam atšķirīgu reakciju jaunajās dalību valstīs un arī dažāda līmeņa ietekmi. Uh, Uh, jaunajās dalībvalstīs, bet vai mēs varam teikt, ka uh, tad mēs varam teikt, ka ir šis te augstākais risks, kas ir kopīgais uh, elements visās jaunajās dalībvalstīs. Ir atšķirības uh, starp jaunajām vecajām dalībvalstīm makroekonomikas parametros. Ir mazāks iespējas intervencei uh, no budžeta puses šajās valstīs, ir uh, lielāka iespēja samazināt tēriņus, un mēs redzam, ka jaunajās dalība valstīs bieži vien budžeta tēriņi ir pat elastīgāk nekā vecajās. E, samazinājušās e, tiešās ārvalstu investīcijas, bet tā nav tradēģija, un šeit es īsti nepiekrītu tam, ko mūsu viesi teica, jo tajos gadījumos, e, kad šie te tiešie, tiešās investīcijas ieplūda kapitāla investīcijās, mēs redzam, ka tā nav ilgspējīga uh, attīstība. Priekšsādātājs kundze lūdzu noslēgt uzstāšanos. Jā, protams, ka to kompensēja mazāks pieprasījums, zemāks pieprasījums šajās valstīs. Un visbeidzot, kas man šķiet, ko vajadzētu darīt vai ko vajadzētu izdarīt kā secinājumu šīs krīzes rezultātā, ir tas, ka jaunās dalība valstis, lielākā daļa no tām vismaz, uh, tām nav vajadzīga maksājuma balanses palīdzība, bilants palīdzība, izņemot šīs trīs valstis, bet tām ir e, vajadzīga palīdzība reālajā ekonomikā, tirgus e, jomā, un e, no turienes tad šīs problēmas radās. Un šeit mēs varētu varbūt tā nav tuva perspektīva, jo lai iestātos Eirozonā, ir jābūt ekonomikas konvenģencei, tātad Eirozona nav risinājums, bet uh, es domāju, ka šis mehānisms varētu būt caurskatāms līdzeklis, kā šīs valstis labāk iesaistīt, labāk ekonomikas politiku īstenošanā. Paldies, Ola Šmits, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti interesanti bija uzklausīt mūsu viesus un arī eh, kolēģus, eh, kas izteicās debatēs Startautiskais valūtas fonds jau ļoti agri šajā krīzē pateica, ka stabilizējoši būtu bijis, ja daudz vairāk valsts būtu iestājušās eh, Eirozonā. Un es domāju, ka tad, katrā ziņā es gribētu dzirdēt jūs komentārus par to. Jo īpaši Dārvaškungs, eh, jūs savos secinājumos šeit sakāt, ka krīze Grieķijā ir tagad apgrūzin, apgrūtinājusi Eirozonas paplašināšanu. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc jūs tā domājat? Vai tieši nav pretēji, jo mums ir vajadzīga lielāka, plašāka un dziļāka sadarbība Eiropā? Varbūt, ka varētu būt uh, tādi priekšlikumi, kas teiktu, ka varbūt to nevar tagad radikāli izmainīt, bet uh, varētu varbūt nedaudz atvieglot uh, jaunpienācējiem iestāšanos Eirozonā, vai jūs nedomājat, ka tas varētu visu ļoti ātri mainīt? SVF piedāvā pilnīgi jaunu monetāro politiku, vismaz viņa apšauba veco politiku, tātad uh, lietas mainās ļoti strauji, un ne tikai Eiropā, uh, arī globālā līmenī. Man ir bažas, ka varbūt jūs esat pārāk pesimistisks. Uh, Un tagad eh, pavisam īsti piezīme par šo te peldošo valūtu. Esmu liberāls, un man eh, šķiet ļoti interesanti uzklausīt no jums, ka jūs domājat, ka peldošā valūta ir pievienotā vērtība. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka, jo īpaši Eiropā, īpaši šādos apstākļos, uh, peldošā likme ir ļoti nepiemērots veids, kā īstenot politiku. Es dzīvoju valstī, Uh, kura uh, ir uh, eksportējusi savus problēmas uz mūsu kaimiņu valstīm - Dāniju, Somiju un tā tālāk. Es domāju, ka tā, tās ir veids, kā neizrādīt solidaritāti un ne jau tā veidot, jāveido būtu Eiropa šobrīd. Paldies, Šmitkungs! Tikai vienu teikumu. Peldošā likme rada automātiskos stabilizatorus ekonomikā. Tas ir mācību grāmatās rādī, rakstīts, bet uh, ko es teicu? Es teicu, ka pat ja ir fiksētā uh, valūtas likme, pat tad var kaut ko darīt. Tam ir savi plusi. Tagad es gribētu lūgt mūsu viesus izteikties un varbūt atbildēt ne ilgāk par divām minūtēm. Mums ir vēl nākamais eh, sarunu rauns, tad dosim vārdu Bereses kundzei un Zīles kungam. Uh, Eh, kad viņi varēs uzdot eh, savus jautājumus. Tātad tagad būs otrā atbilžu kārta, un pēc tam būs trešā jautājuma kārta. Kā jūs gribētu labāk? Vai jūs gribētu labāk saņemt visus jautājumus tagad vai vēl vienu jautājumu kārtu? Jūs izlemiet. Labi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka visi varētu uzdot jautājumus. Es. Uh, nevarēja būt pa, no paša sākuma, bet gribu atgriezties pie trim punktiem. Pirmais, ja mēs skatāmies uz krīzes ietekmu kā tādu, tad diskusijās, kādas ir notikušas un kādas notiek attiecībā uz uzraudzības mehānismu ieviešanu bankas sektorā un apdrošināšanas sektorā, tad var redzēt, cik. Uh, nozīmīgs bankas uh, sektors un apdrošināšanas sektors ir uh, un at, arī atkarīgs no ārzemju uh, kapitāla, arī jaunajās valstīs. Un tas ir ļoti nozīmīgs aspekts diskusijās. Es uzklausīju to, ko um, teica Šmitkovs kundze par krīzes, bet es domāju, ka skatoties uz krīzes izraisīšanos Ungārijā, uh, tas uh, fakts, ka tas uh, sakrita arī ar atbalsta plāna uh, pieņemšanu jaunajās uh, dalībvalstīs un arī uh, banku sektoram, ka tas, nu, tomēr ir nozīmīgi. Un es uh, atceros, uh, kādas bija sarunas par iestāju uh, šajās valstīs un vienīgais uh, ierobežojums privā kapitāla uh, plūsmai bija uh, arī vēsturiskie aspekti, bet, nu, tas ir tāds dubult jautājums. Es negribu uzreiz, neceru uzreiz tādu atbildi no jums šodien sagaidīt, bet no vienas puses starp uh, Nacionālās pāraudzības grūtībām, kas saskars ar to, ka jāpārauga arī ir ārzemju banku pāraudzību un investēto kapitālu, kā arī ievērojot investīcijas, kādas ir masīvas bijušas. Kāda ir tā bilanci, kuru jūs varat veikt? Tātad masīvās investīcijas un brīvu kapitālu plūzu un šo institūciju pārbaudas, nu, praktiski tāda nevarēšana vai neiespējamība. Otrs jautājums. Mēs redzam, ka šajām valstīm, kā arī Eirozonas uh, valstīm, ir uh, šis izaugsmes uh, modelis. Daudz tika uh, runāts par eh, nekustamā īpašuma sektoru īrijā un Spānijā, un es domāju, ka ir tāds, nu, piemērošanas eh, problēmas. Īrija, Spānija eh, bija, nu, teiksim, pie, piemērs arī izaugsmai, arī investīciju jomā, bet, nu, ir šī atgriezeniskā, atgriezeniskais efekts, un par to tagad netiek runāts. Un Baltijas valstīs par izaugsmi runājot, kādas ir jūsu prognozes par to nākošajos gados. Un pēdējais jautājums par uh, iestāju Eirozonā. Es atvainojos, ja jūs par to jau esat uh, runājuši sākumā, bet kā jūs redzat šīs diskusijas tagad? Jo pirms diskutējām, uh, pirms šīs situācijas runāja par to, ka jāpilda kritēriji un kādēļ pieprasītās attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm, mm, ja sarunas par to nav vests vai, vai tādas jau ir vests, teiksim, iestājas Uh, sarunu kontekstā, bet redzot to, kas tagad notiek Grieķijā un citās dalībvalstīs, kā jūs tagad redzat šo a, uh, zonas paplašinājumu a, uh, noteikumu a, apjomu un iespējas, kā šīs valsts ātri varētu iestāties zonā? Tagad Zīles kungs. Yes, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, es arī gribēju atvainoties, ka es uh, neieradās no paša sākuma un tomēr gribētu paust dažus komentārus un uzdot divus jautājumus. Es pilnībā piekrītu tiem, kur teica, ka valdībām ir jāuzņem zinām daļa atbildības, jo īpaši par uh, nodēkļiem. Es esmu no Baltijas valstīm, no Latvijas, un mēs esam uh, ļoti laimīgi, mēs saņēmām uh, maksājumu bilances uh, palīdzību, par to vēlāk runāšu, bet es nepiekrītu tam, ka Baltijas valstīm nebija uh, saprātīga un spēcīga fiskārā politika. Uh, uh, Igaunijai vienmēr bija pārpalikums un Latvijai arī bija līdzīga situācija, un pat 2007. gadā mums bija budžeta pārpalikums, kā tas daudzās rietuma Eiropas valstīs pat nav. Tā pašā laikā mēs varam teikt, ka, manuprāt, problēma uh, bija, tātad problēma bija privātā parāda līmenī, jo mājasēmniecības aizņēmās tik daudz, jo īpaši no Ziemeļvalstu bankām, ka 2007. gadā tie bija 140% no IKP, tas bija privātais aizņēma apjoms, un tā kā um, IKP samazinājās, tad tie bija gandrīz jau 200% no IKP, un tas ir milzīgs sloks Latvijas ekonomikai. Te pašā laikā jājautā, kāpēc. Uh, Protams, tā bija fiksētā uh, maiņas likme, un uh, Ziemeļvalstu bankas vienkārši centās aizņemt pēc iespējas lielāku tirgus daļu. Vismaz tas ir mans uh, vērtējums. Labajos gados daudzas no Ziemeļvalstu bankām uh, ar 10% uh, no tirgus daļas viņi uh, nopelnīja 30% no peļņas savā banku grupā. Tātad jūs redzat, kādas peļņu varēja gūt Baltijas valstīs kādreiz. Un uh, ar SVF un Eiropas komisiju um, tika vēsts sarunas par aizdevumu un viens no nosacījumiem, ja nemaldos, bija šo piesaisti saglabāt arī nākotnē, jo, ja uh, ir vairāk kā 90% ārvalstu banku aizdevumu eiro Latvijas tirgu. Ja uh, šādā situācijā tiek devalvēta valūta, šo naudu banks nekad nedabūs atpakaļ. Tā pašā laikā mums bija jāglābi Pareks banka, kas bija otrā lielākā banka Latvijā un arī liela banka Baltijas valstīs. Ne tikai tāpēc, lai glābtu tieši šo banku, bet lai uh, neradītu svārstības un traucējumus banku sektorā Baltijas valstīs. Tā arī bija zināma veida palīdzība no nodokļu maksātāju puses, tas tad ir uz viņu uh, pleciem, tātad mēs palīdzējām ārvalstu investoriem. Jautājums Kermans kungam. Varbūt mums ir jāpārskata mūsu vienošanās un varbūt jāatkāpjas no šī te, šīs te piesaistas eiro, ja tas Eiropas komisija ir pieņemama. Un otrs jautājums par uh, Igauniju. Darveškungs, uh, liels paldies jums par jūsu prezentācijām, par jūsu komentāriem. Jūs uh, ļoti interesantu lietu uzsvērāt savā slaidā, kur uh, jūs minējat Igauniju un Grieķiju. Un tur jūs teicāt, ka neviena no Eirozonas valstīm neievēros mātrīs kritērijas, un varbūt, ka Igaunija to uh, varēs izdarīt. Un Almuņas kungs Strasbūrā teikst, teica, ja nekas nopietnas ne, nenotiks līdz jūnijam, tad uh, komisija aicinās Igauni iestāties Eirozonā, un ja Igauni šogad ievēros mātrīks kritērijus un netiks uzņemta Eirozonā, kāds signāls tas būs politiskā izpratnē un kāds tas būs signāls eh, po, finanšu pasaulē, ja viņi nevar uzve, uzņemt Igauniju, kas ir neliela valsts un izpildu mākslas kritērijas Eirozonā, tad kāds tas ir signāls visai finanšu pasaulē? Paldies! Un tagad uh, mūsu viesiem, man diemžēl jāsaka, ka katram ir četras minūtes atbildēji. Lūdzu, jums vārds darbas kungs kā pirmais. Ļaujiet man uh, kopā atbildēt uz visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eirozonas paplašanāšanos. Tik uzdots viens jautājums, vai Grieķijas problēma nevarētu pat atvieglot uh, valstīm iestāju Eirozonā. Esmu ekonomists, neesmu politiķis. Bet ja es būtu politiķis, un ja man būtu iespēja Mm, samaksāt daļu no savas nodokļos samaksātās uh, valstis uh, valstī, uh, no savas nodokļu daudzas valstī, kas krāpās, lai iestātos Eirozonā, tad es tiešām negribētu to darīt. Kā jau teicu, neesmu politiķis, bet man ir bailes, ka politiķi Eirozonas valstīs varētu nolemt, ka viņiem pašiem pietiek problēma un uh, ie, iekļaut tagad uh, jaunas dalībvalsts Eirozonā ar zemāku IKP rādītāju uz iedzīvotāju. Tad, tad jāapgāmies uz Spāniju, Portugālu šīs valstis arī ir uh, grūtībās. Grieķijā galvenais iemesls bija fiskālā bezatbildība, Portugālē bija pārāk spēcīga eh, maiņas likme, kas tika ievies 99. gadā pēc liela izaugsmas perioda. Tas bija līdzīgi, kā tas notika Baltijas valstīs bija uh, inflācija, konkurētspējas pieaugums, un tad, kad Portugāla iestājās Eirozonai, tā bija zemākā izaugsmes likme un nebija vairs konverģences. Ja jūs raugāties uz Spāniju, tad uh, Spānija, tāpēc, ka kritās uh, procentu likmes un arī bija iekšējās politikas aspekti, kas veicināja patēriņa pieaugumu, būvniecības joma ļoti strauji auga, IKP. Uh, īpatsvars, tātad būvniecības īpatsvars IKP ir vislielākais no visām Eiropas valstīm, un Spānija tagad ir milzīgās grūtībās, un viņiem ir gļūti no tām izkļūt, jo šajā laikā tā ir zaudējusi konkurētspēju. Darbspēka izmaksas ir strauji pieaugušas dažādās nozarēs Spānijā, un uh, Spānija, manuprāt, tagad ieies tajā fāzē, kurā Portugāla bija pēc 99. gada, bet Spānija ir daudz lielāka valsts un tāpēc uh, tai būs lielāka ietekme. Un, ja eiro zonā ir valsts, kurām neiet labi, tas, protams, nenāk par labu eirozonai. Tātad man ir bail, ka uh, politisku apsvērumu dēļ uh, valstis būs uh, tādas piesardzīgākas, varbūt skarbākas nekā agrāk. Kaut gan es piekrītu Švitkovs kundzei, mm, kur, un, un varbūt tas bija Kerman kungs, kurš to teica, ka darba tirgi un uh, produktu tirgi ir daudz elastīgāki jaunajās dalībvalstīs nekā Eirozonā, līdz ar to viņiem ir labāks izredzes tikt galā ar problēmām, bet tomēr tas ir riskanti. Tagad par Eirozonas ātru paplašināšanu. Es piekrītu ka Čehijai un Polijai varētu būt interesi saglabāt peldošo likmi. Galvenais iemesls ir tas, ka tās uh, uh, var saglabāt uzticamību un tām labi klājas. Ja mēs raugāmies uz Baltijas valstīm, es domāju, ka labākais veids būtu tām iestāties pēc iespējas drīzāk Eirozonā. Bet uh, konkurētspējas jautājums ir ļoti būtisks, un manas bažas ir, ka pat ja uh, Eirozona uh, E, ievi, tad, ja, tad, ja Igaunija iestātos Eirozonā, tad tā, salīdzinot ar Portugāli, ja mēs raugāmies uz uh, algu kritumu, un šis augu pieaugums ir bijis ļoti neliels. Tātad man ir bāžas, ka uh, um, Igaunija nebūtu pietiekami konkurētspējīga. Tas ir, protams, uz uh, viņu uh, pašu atbildību. Valsts, protams, nav liela un tas Eirozonu spēcīgi neietekmētu, bet es domāju, ka šis konkurētspējas aspekts ir jāuztver ļoti nopietni. Vēl viens komentārs par izaugsmas modeli. Mēs šeit uh, esam diezgan viensprāts, ka ir divi modeļi. Centrāla un Austrama Eiropa kur uh, izaugsmi galvenokārt ir veicinājis ražošanas sektors un eksporta palielināšanās, un ja mēs raugāmies uz trim Baltijas valstīm un Rumāniju un Bulgāriju, tad uh, tur nepareizi ir sadalīts kapitāls, jo liela daļa kapitāla uh, tika novirzīta uz uh, nekustamīkušumu sektoru, un tagad valsts no tā cieš. Vai būtu jābūt atšķirīgai izaugsmē? Jā, es domāju, ka jāmaina varbūt uzsvari. Uh, Bulgārijā, Rumānijā un Baltijas valstīs, bet nav vajadzīga tāda pamatīga pārskatīšana, vismaz manā uztverē, nē. Paldies, Kermans kungs. Paldies. Tikai pāris. Uh, idejas par šiem te jautājumiem. Jakons arī kundz uzdeva jautājumu par politisko dimensiju valstīs, kuras uh, labāk cīnās ar krīzi. Varbūt, ka es jūs uh, ap, apbēdināšu, bet es par to daudz nerunāšu. Nav tādu pētījumu, kāda veida uh, partijas un koalīcijas ietekmētu izaugsmu un ekonomiku. Es esmu pārliecināts, ka varētu būt kaut kāda šāda zinātniska pētījuma saistībā ar krīzi, bet gribētu izteikties par Poliju. To jūs minējāt, tātad kādas mācības šeit varam gūt, kāpēc eh, šī valsts tik labi ir turējusies pretī krīzei. Daudz no mums jau to norādīja. Ir jāskata eh, šīs valsts raksturlielumu. Vienu elementu jau eh, uzsvēra, tātad kāda veida fiskālā politika tika īstenot, bet jāuzsver arī tas, ka šī valsts ir relatīvi liela valsts un relatīvi slēgta ekonomika. Tikai 40% no IKP ir tirdzniecība, kas ir daudz mazāks rādītājs nekā citās valstīs. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Polijai bija vieglāk. Un vēl viens iemesls ir, ka netika tik daudz investēts šajos te uh, uh toksiskajos aktīvos un, un investīcijās. Bet, protams, tas, ka li, valsts ir eh, relatīvi liela ekonomika un slēgta ekonomika, uh, ir jau pats par sevi iemesls izkļūšanai no krīzes vai var izvairīties no krīzes. Nē, mums ir citi piemēri, Rumānija, piemēram, bet eh, šī te atvērtība tirdzniecībai ir tāda pat kā Rumānija, un tomēr Rumānija uh, saskārās ar milzīgu satricinājumu. Tad, tad tā bija viena no domām, ko es gribēju paust. Uh, Tad bija uh, konkrēts jautājums, kuru man uzdeva Zīles kungs par uh, to, ka varētu pārskatīt nosacījumus par uh, Latvijas latu piesaist eiro. Ir ļoti sarežģīts lēmums jāpieņem, un jūs jau minējāt, kur elementi ir jāņem vērā. Devalvācija nāktu par labu, jo tad varētu palielināt eksportu, un viena no problēmām Latvijā bija milzīgais tekošā konta deficīts, nebija pietiekami liels eksports, pārāk lieli parādi, un kaut kad ir e, jāeksportē vairāk, lai e, atmaksātu parādus. Tātad devalvācija no šī aspekta būtu laba un varētu risināt situāciju. No otras puses, kā jūs jau sakāt, ir e, šie te mājasaimniecību parādi, un tie galvenokārt ir eiro. Uh, Mm, dzīvokļu kredīti, mājokļu kredīti ir eiro, un um, ja devalvē valūtu, tad uh, pat 30-40% var sadārdzināties šie kredīti, un to, tie ir jāatmaksā. Tātad šis, šī izvēle ir ļoti sarežģīta, un galu galā tika pieņemts lēmums nedevalvēt latu. Otrs elements, kas bija būtisks, manuprāt, uh, ir arī tas, ka piesaista eiro um, varētu varbūt nebūt tik laba. Un tad uh, tiek dots signāls, ka uh, piesaista eiro, uh, lai iesaitos eirozonā, nav bijusi laba, jo ir tādas diskusijas, ka, jā, laiks beidzies, ir šīs te diskusijas, ka nevajadzētu uh, pārāk ilgi piesaistīt uh, valūtu eiro, varbūt varētu no peldošās likmes uzreiz iestāties eirozonā, bet tādi nav noteikumi. Un tagad man ir laikam jābeidz. Paldies, jo mēs vēlamies uzklausīt arī Šmitkovas kundzes komentārus. Paldies, es gribētu paust trīs komentārus. Pirmkārt, par uzraudzības lomu, un uh, tas atbild uz dažiem komentāriem, kas tika izteikti diskusijā. Es uzskatu, ka līdz šim mēs nesam pietiekam uzmanību pievērsuši nacionālajai uzraudzībai krīzes apstākļos. Kā jau tika minēts, uh, ir uh, protams, eh, daudzas ārzemju bankas, kas eh, darbojas valstīs, tas, eh, tam ir gan plus, gan mīnus, tas tad arī pieaug risks. Un uz, uzraugiem vajadzētu identificēt sistēmistos uz makroekonomiskos riskus valstī un runāt ar eh, ārvalstu bankām, lai eh, tās iekļaut šos riskus savās riska pārvaldības sistēmās. Ja tas netiek darīts, tad ārvalstu banku darbība tirgu eh, palielina risku, kredītrisku un valūtas risku. Bet tas ir tieši uzrauga loma, tātad risināt šīs problēmas, runāt ar bankām. Un sastība arī ir to, kas tika minēts par Baltijas valstīm. Uh, ka tur bija atbildīga fiskālā politika, bet tajā pašā laikā um, privātais sektors nebija, nerīkojas tik atbildīgi. Tātad tā ir arī uh, uzrauga loma neļaut bankām iekļauties šādos, uh, nokļūt šādā situācijā, ka, tā, ka tas saskar, saskaras ar tādu risku. Tas ir uh, uzlā, uzrauga uzdevums. Uh, pārvaldīt finanšu sektoru šādā veidā. Jo, ja uh, bankas palīdz uh, privātiem sektoram aizņemties pārāk daudz uh, līdzekļu, tad uh, tā nav laba uzraudzība. Ko mēs darām Čehijas Nacionālajā bankā? Mēs um, esam iesaistījušies uh, visaptverošā programmā lai veicinātu uh, privātu personu mājasaimniecību apziņu par to, kādi ir kredīta riski, lai nākotnē varētu izraisīties no šiem riskiem. Tas ir arī publiskā sektora uzdevums uh, iekļaut šādus elementus izglītībā, lai novērst šādus riskus. Otrs komentārs sastībā ar politisko kultūru un atšķirībām. Nesmu eksperte politiskajā ekonomikā, bet es gribētu tikai norādīt, ka institūciju loma valstīs nav tāda pati kā citās valstīs. Jaunajās dalību valstīs, piemēram, ECB, Tātad, eh, ja banka ir bijusi neatkarīga un eh, valdība un parlaments apliecina, ka centrālā banka ir neatkarīga, uh, šajās valstīs monetārā politika ir daudz stabilāka un ticamāka. Un trešais komentārs par to, vai eh, mainīgās eh, likmes ir kaut kas pozitīvs. Es domāju, ka tas ir atšķir, atkarīgs no valsts eh, situācijas. Ja tā ir konverģenta ekonomika ar netik elastīgu uh, darba tirgu, tirgu, un ja citas valstis šai valstī neatver darba tirgu, tad, e, protams, šī peldošā līkme ir kā kompensācija e, neelastīgam e, darba tirgum, un tas veicina arī konverģenci un izturību pret satricinājumiem. Es to neskatītu kā solidaritātes trūkumu, uh, Uh, ja kādai valstī ir peldošā valūtas uh, maiņas līkme, ja tā ir konverģenta ekonomika. Es šeit uh, nerunāju par devalvāciju, es runāju par um, sistēmu, kas ļauj um, valstī pielāgoties vidējiem IKP radītājiem Eiropā. Paldies! Visu kolēģu vārdā gribētu pateikties visiem trim paneļa ekspertiem par izcilajiem uh, stāstījumiem. Tagad es gribētu aicināt Hailu kungu un Zuligu kungu šeit priekšā otrās sesijas darbu sākšanai. Mūsu otrā eh, darba daļa ir paredzēta par tēmu struktūrālā ietekme, kohēzijas politikas uh, ietekme. Vispirms došu vārdu Pīteram Hailam, kurš ir uh, strādā uh, premjerministra birojā, un pēc tam došu vārdu Fabianam Zulekungam, kurš ir vecākais politikas analītiķis Eiropas politikas centrā. Uh, Un uh, noteikumi ir tādi paši kā iepriekšējiem paneļu runātājiem. Katram jums ir desmit minūtes prezentācijai un pēc tam jautājumi. Haila kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, kā jūs redzat, es uh, uh, strādāju uh, valdības struktūrās, bet šodien es gribētu runāt ar jums tīri kā eksperts. Uh, manas prezentācijas nosaukums ir eh, kohēzijas politikas eh, loma pēc krīzes periodā. Un es domāju, ka jautājums tiešām ir ārkārtīgi būtisks. Jautājumi, kas mums jāuzdod sev, līdz šim bija tādi, cik lielā mērā kohēzijas politika ir bijusi eh, elements, lai uh, mazinātu šo krīzes ietekmi valstīs. Un kāda ir bijusi kohēzijas politikas instrumentu loma dalība valstīs un kā kohēzijas politika varētu saistīt ar, ar eh, krīzes izaisa stratēģiju un kā tas viss saistās arī ar Eiropa 2020 stratēģiju. Domāju, ka jautājumi, kas šai kontekstā būtu jāpārskata, ir sekojoši. Tātad, kāda ir bijusi krīzes ietekme, raugoties tīri no kohēzijas politikas aspekta, kāda ir bijusi kohēzijas politikas reakcija, uh, Un ņemot vērā pašreizējo situāciju un to, ka sāks debats par nākošo finanšu plānu un tiek pārskatīts arī pašreizējais budžets, vai mums ir nepieciešama citādāka policija vai arī kohēzijas politika tomēr noderīga arī nākotnē. Mani secinājumi eh, būs, es jau varos arī sākumā pateikt, ka kohēzijas politika tik tiešām ir jāsaglabā, tā ir jāstiprina, un Eh, bez kādas lielas revolūcijas to var pielāgot jaunajiem uzdevumiem. Tātad pirmkārtām, kāda bija krīzes ietekme, ar kādiem uzdevumiem mēs saskaramies? Kā jūs zinat, ekonomiskā dažādība Eiropas Savienībā ir ļoti būtiski palielinājusies paplašināšanās rezultātā, un mēs zinām, ka kohēzijas politikas galvenais mērķis ir samazināt šīs attīstības atšķirības dažādos līmeņus, dažādos reģionos. Un Eh, krīze arī teritori teritoriāli ir bijusi diferencēta. Es šeit negribētu dalīt eh, jaunajās un vecajās dalību valstīs. Es vairāk piekrītu tiem, kas saka, ka ir dažādas, ir vairāk kategorijas, kas te būtu jāizmanto to aprakstot. Ja jūs skatītos uz uh, reģionu strateģisku analīzi 2020, kas ir izstrādāta komisijā, uh, tad jūs redzēsiet arī, ka jaunie uzdevumi, tātad uh, klimata izmaiņas un citas zaļā ekonomika, visi šie uzdevumi ļoti dažādā veidā teritoriāli ietekmē Eiropas Savienības valstis. Un tāpēc arī krīzes uh, situācijā, manuprāt, pastāv šīs teritoriāli diferencētās sekas. Visām valstīm bija hipotekāro aizdevumu uh, krīze, tātad tirgi saruka, tika zaudētas darba vietas. Daudzām valstīm bija problēmas arī ar uh, um, maksājumu bilancēm jaunajās dalību valstīs. Tāpēc, ka tās bija ekonomiskās attīstības zemākā posmā, daudzos gadījumos uh, mazinājās konkurētspēja. Un jāsaka, ka šo valstu infrastruktūra ir bijusi mazāk uh, attīstīta un ir bijusi mazāk investīcija no privātā un valsts sektora un Austrum Eiropā. Kā ir vairākas valsts, kurām bija arī energodrošības problēmas šajā periodā. Mēs jau vairāk kārt esam minējuši Ungāriju, esam to pārnājuši. Mūsu valstī tā tad arī bija liels valsts parāda apjoms. Situācija vēl pasliktināja limitētā piekļuve ārvalstu kapitālam krīzes apstākļos. Mēs bijām uz tā ceļa, ka mēs veicām uh, budžeta korekcijas uh, vairākus gadus, un tas, protams, ierobežoja valdībai manevrēšanas iespējas attiecībā uz izdevumu politiku. Mums bija arī diezgan uh, vāja, vājš maiņas kurs un arī slikti nodarbinātības rādītāji. Tātad kā kohēzijas politika var tikt izmantot šādā situācijā? Ko Eiropas Savienība no savas puses var darīt un kāda attiecīgi arī bija dalībvalsts reakcija konkrētajā gadījumā? Eiropas komisija ir ieviesusi, vai drīzāk ir paziņojusi, 2008. Eh, gadā par krīzes pasākumiem, kurā ir iekļauti daudzi pasākumi, kas piedāvā palīdzību no kohēzijas politikas līdzekļiem. Komisija, manuprāt, pirmkārt centās mobilizēt visus iespējamos fondus, līdzekļus, ko varētu izmantot uh, valsts uh, atbalsts sniegšanai kas arī tika pieņemts par tādu pirmo risinājumu šīs krīzes apstākļos avansu maksājumu, ko nodrošināja Eiropas uh, Savienība, Savienība dalību valstīm. Šie maksājumi tika palielināti. Eiropas komisija aicināja arī vairāk izmaksāt summas periodu sākumā, uh, lai virzītu uz priekšu attīstības plānus. Tāpat tika pagarināti maksājumi periodi iepriekšējām programmām, kuras uh, bija tuvu noslēgumam un kur pastāvēja iespēja, ka šie līdzekļi netiks apgūti krīzes dēļ, un bija vairākas iniciatīvas no komisijas puses, lai sniegtu jaunu veidu finansējumu maziem vidējiem uzņēmumiem dažādos sektoros. Tātad atkal mēs centāmies stiprināt šos pasākums. Komisija piedāvāja iespējas dalību valstīm mainīt savas programmas, eh, kas bija agrāk jau pieņemtas, bet kontekst, eh, protams, ka šeit viss pamat situācija ir mainīsies, un tieši tāpēc komisijai ir jābūt elastīgai, un ja kādam ir nepieciešams, tad programmas tomēr ir iespējams mainīt, un šī nostāda bija ļoti būtiska. Tāpat bija pasākumi, lai ļautu izmaiņas uh, regulatoriskajā tīklojumā kohēzijas fondos. Otrajā gadā ieviešot pašreizējo finanšu plānu, Mēs eh, pieņēmām vairākus pasākums, kuriem vajadzēja atvieglot eh, līdzekļu saņēmēju situāciju. Es te nenosaukšu konkrētus gadījumus, bet eh, mums bija diezgan konkrēta un kvantificējama ietekme šajā situācijā. Bija pāris lietas, kas tomēr nerealizējās, kas nenotika. Te gribētu minēt vienu lietu. Domāju, ka mums ir zināms parāds runājot par to, kāda loma kohēzijas fondam varēja būt, lai nodrošinātu at attīstību. Es domāju, ka tam kā instrumentam ir jābūt elastīgākam un jāļauj finansēt arī, teiksim, energo efektivitātes pasākumu. Šobrīd, piemēram, tāds izmantojums nav iespējams. Dalība valstis ir reaģējušas. Mums ir statistikas dati, kas ir apkopoti apskatā, pārskatā vismaz 11 dalība valsts ir izmainījušas savas programmas vairāk vai mazāk. Ungārijas gadījumā, piemēram, valsts ir centušās uh, pārvizīt šo finansējumu uz MVU sektoru un dažkārt uh, ir paredzētas lielas investīcijas, kas ir paredzētas, uh, lai veicinātu tirgu atkal pieprasījumu rašanos. Mēs esam centušies uh, samazināt līdzfinansējumu prasības, lai tā tad labāk var atkal izmantot finansējumu. Mēs esam cenšies sniegt arī pirms finansēšanas investīcijas, arī, piemēram, Ungārijas gadījumā esam cenšies izmantot garantiju prasības, eh, samazināt garantiju prasības un esam cenšies mazāk birokrātiju, lai šie saņēmēji labāk varētu apgūt finansējumu. Domāju, ka varētu teikt, ka vispārējā reakcija uz krīzi bija palielināt valsts izdevumus, kohēzijas politika centās tur dot savu ieguldījumu, Un uh, tātad bija centieni palielināt likviditāti tirgu, it īpaši MVU sektorā, kur ir nepieciešams, mēs esam pārprogrammējuši fondus, mēs izmantojam jaunus instrumentus. Un tas viss tik tiešām bija izšķiroši svarīgi, ceļš tādās valstīs kā Ungārija, kur valsts finansējums bez Eiropas Savienības palīdzības nevarētu glābt uh, ekonomisko situāciju. Tātad mums bija tāda elastīga reakcija, un es domāju, ka te izpaudās uh, simbioze starp ilgtermiņa un īstermiņa pasākumiem. Tātad, ko tas viss uh, mums izsaka, ko mēs varam secināt par kohēzijas politiku? Tradicionālā izteiksme kohēzijas politika tiek uzskatīta par solidaritātes instrumentu, bet tā ir uh, bijusi saistīta ar Lisabonas programmu jau pašreizējā finanšu plāna ietvaros, un tie, kas strādā pie šīs politikas reāli dzīvē, tiem ir skaidrs, ka tas, nekādā gadījumā nav instruments, lai kompensētu uh, vājām valstīm tirgu atvēršanu. Tātad tā nav politika. Vājajiem, nabadzīgajiem tā ir konkurētspējas politika. Un tā nāk par labu visai Eiropai. Domāju, ka krīze ir skaidri parādījusi, ka kohēzijas politika ir spējīga arī īstermiņā tātad koriģēt situāciju. Svarīgi ir saprast šo teritoriālās diferenciācijas principu, un ka tādā veidā arī nepieciešams rēģēt krīzes apstākļos. Ja mēs raugāmies, kāda ir pašreizējā situācija Eiropas Savienība 2020 stratēģijas ietvaros un budžeta ietvaros, Eiropas uh, Savienībā 2020 stratēģijā praktiski netiek runāts par kohēzijas politiku un uh, budžeta pārskata dokuments, kurš, paldies Dievam, ir atsaukts principā es sagriezu, sadalīju šo kohēzijas politiku dažādās, dažādos elementos, un skaidrojums, manuprāt, ir vienkāršs. Kohēzijas politika ir otrs lielākais izdevumu instruments Eiropas Savienībā, un eh, tieši tāpēc, lai izvērstu kādu jaunu politiku, tā teikt, ir jāuzbrūk kohēzijas politikai, un ja tā jā, jāapcērp. Bet es domāju, ka tie priekšlikumi, kas eh, šobrīd cirkulē, ir nepamatoti. Uh, Viens iemesls ir tāds, ka nav īstais laiks radīt jaunus uh, izdevumu instrumentus ārpus kohēzijas politikas. Es domāju, ja Eiropas Savienība vēlas efektīvu uh, valsts finansējuma politiku, tad ir jāvērš uzmanība, jāfokusējas uz kohēzijas politiku un jaunu instrumentu jārada tikai tur, kur tas ir absolūti nepieciešams. Piemēram, pēc uh, pētniecībā vai attīstībā vai arī vīdes aizsardzībā vai transporta sektorā. Uh, Eiropā tur nav politisko nostādņu un institucionālo struktūru un noteikumu, nav arī praktiskās pieredzes, lai milzīgas naudas summas uh, ieguldītu šajā jomā. Vienīgā politika, kas šobrīd to spējīgi veikt, ir kohēzijas politika, jo tā ir strateģiski plānota, to līdzfinansē dalībvalstis, un tā ir balstīta uz partnerības un subsidiartātes principiem, un tieši tāpēc tā var izmantot šo reģionālo aspektu. Uh, Domāju, ka tādā veidā mēs nonākam pie vienvienīga secinājuma, un tas ir, krīze ir nodemonstrējusi, ka Eiropa kā tāda, tā ir nepieciešama a, publiskā finansējuma politika. Jautājums nav tāds, vai mums patīk Lisabons līgums, vai mums patīk a, tas, ka palielinās bezdarbs, vai mums a, patīk pētniecība un attīstība. Uh, Es domāju, ka ir zinām vienprātība par Lisabonas mērķiem. Jautājums ir, kā to panākt. Atbilde, manuprāt, ir tāda. Ir nepieciešama kompleksa attīstības politika, kas ir teritoriāli diferencēta un kurai ir izpildes mehānisms, lai lielu finansējumu varētu apgūt ilgtermiņa uh, mērķu vārdā, bet tas jādara efektīvi. Un tas saucās kohēzijas politika. Protams, nedrīkst aizmirst par uh, solidaritāti. Uh, Domāju, ka mums ir jāsaglabā kohēzijas politika, tā ir jāstiprina, jānostiprina kā tāds varbūt zināmā mērā jauns instruments, un tā ir jāstiprina kā Eiropas Savienības ekonomiskais pīlārs. Paldies! Paldies! Uh, Hailkungam un uh, Fabian Zulekungs vārds jums. Um, thank you very much. Um, just... Paldies. Uh, pavisam īsi gribētu teikt, ka es uh, esmu no Eiro, es strādāju Eiropas politikas centrā un mēs esam neatkarīga struktūra uh, šeit Briselē. Un tāpēc mums varbūt ir tāda diezgan kritiska attieksme pret zināmiem jautājumiem. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Droši vien no man materiāla jūs redzat, ka es neesmu uh, vērstas uzmanību uz kohēzijas instrumentu devumu pirms krīzes periodā. Es diskusiju daļā labprāt pie tā varu pieskarties, bet es savu skatu esmu vērsts tiešām uz priekšu, tātad ko mums vajadzētu darīt tālāk. Domāju, ka vajadzētu aplūkot, kādi ir galvenie uzdevumi šobrīd jaunajās dalībvalstīs, bet tāpat arī vecajās. Un te ir uh, vesela virkne dažādu ilgtermiņa un uh, vidēlāk termiņa un īstermiņa uzdevumu. Šis, protams, nav visis, vis, visaptvarošs saraksts, es šeit sēžot pat varēju izdomāt pāris lietas, ko varētu pievienot, bet uh, mēs redzam, ka darba ir daudz. Uh, dažas lietas tiešā veidā izriet no krīzes, šie uzdevumi, citi jau pastāvēja pirms krīzes, uh, krīze varbūt ir pasliktinājusi situāciju dažādās jomās. Protams, ka ir zināmas atšķirības starp jaunajām dalībvalstīm uh, un vecajām, to mēs arī šodien jau dzirdējām. Bet jāsaprot, ka arī šajā situācijā mūsu vides un situācijas ir atšķirīgas. Tātad, vai kohēzijas instrumenti ir īstais, īstie instrumenti, lai risinātu šīs problēmas? Zināmā mērā ir bijušas bāžas, šaubas par to, cik efektīvi ir bijuši un cik piemērot ir šie kohēzijas instrumenti. Šobrīd mēs saskaramies ar to, ka vienkārši nekā cita jauna tā vietā mums nav tīpaši jaunajās dalību valstīs. Līdz šim mēs esam varējuši secināt, ka kohēzijas instrumenti ir mazinājuši krīzes ietekmi Reģiona komiteja ir veikusi pārskatu, kas eh, norāda, ka 55% reģionu eh, ir, saņ, ir, ir saņēmuši ietekmi, ir, ir guvuši no kohēzijas politikas, bet tas pats nozīmē arī, ka ir reģioni, kur šāda ietekme nav bijusi. Bet raugoties tālāk na, uz nākotni, Domāju, ka ir pieci priekšnosacījumi, kas ir uh, fundamentāli svarīgi, lai kohēzijas instrumenti būtu noderīgi nākotnē. Pirmkārt, jābūt pietiekam lielā apmērā šai reakcijai, nepieciešams ātrums, struktūra un elastība, lai varētu reaģēt, nepieciešama šī papildināmība, tāpat arī konsekvence un efektivitāte, it īpaši runājot par citiem plašiem politikas virzieniem, un nepieciešamas uh, īstās pareizās iespējas. Runājot par mērogu. Kohēzijas instrumenti ir, eh, protams, relatīvi maza publiskā finansējuma daļa, kaut gan tā sastāv diezgan lielu Eiropas Savienības eh, budžeta daļu, bet, jebkurā gadījumā, tas ir tikai 0,4% no Eiropas Savienības IKP, tā tad mēs runājam par relatīvi mazu sadaļu, bet, protams, ka jaunajās dalību valstīs eh, šī līdzekļi ir daudz lielāka, tāpēc, ka tur IKP ir mazāks. Kohēzijas instrumenti ļoti svarīgi tieši publisko investīciju jomās. Zināmā mērā šie instrumenti ir tā kā, teiksim, par brīvu, jo nav nepieciešami nekādi citi līdzekļi, un tas nozīmē, ka kropļojums ir mazāks, tālāk runājot par līdzsvarojumu tam ir zinām ietekme uz valsts finansējumu, dažkārt arī uz privāto finansējumu. Pašreizes krīzes apstākļos ir tendence līdzekļus izmaksāt uh, projekta perioda sākumā, bet, protams, tas nozīmē, ka finansējums uh, perioda turpmākajā laikā samazināsies, un tāpat ir citi finansējuma avoti, kas ir saistīti. Mēs jau uh, dzirdējām par Eiropas investīciju bankas uh, kredītiem. Tā arī ir darbojusies, lai mazinātu šo krīzes ietekmi. Tātad visā visumā, attiecībā uz jaunām darību valstīm varētu teikt, ka jā, šie kohēzijas instrumenti ir būtiski, bet ja tie netiek piemērot piemēr, vajadzīgā apmērā, tad tie ir nepietiekami. Un nevar izsināt šīs lielā mēroga problēmas. Runājot par ātrumu, struktūru un elastību. Ir bijuši vairāki uzlabojumi veikti šajos instrumentos krīzes apstākļos. Es tomēr teiktu, ka šī pielāgošanās ir bijusi pārāk lēna un birokrātiska, bet tas eh, tā nav tikai Eiropas līmeņa vaina. Dažās valstīs sistēmas ir sarežģītākas un grūtākas kā citās, bet tas nozīmē, ka visā visumā nav viegli pārskaitīt eh, līdzekļus starp dažādām prioritātēm vai paredzēt kādas jaunas prioritātes. Bija iespējas pārskatīt programmas krīzes dēļ, bet arī tas ir sarežģīti, jo daudzās valstīs daudzas iesaistītās puses, eh, protams, ir iesaistīts kādā konkursā, konkrētā procesā. Un, protams, arī geogrāfiska instrumenta pārvietošana ir eh, ļoti grūta. Ir nepieciešamas ilgtermiņa stratēģijas, eh, līdzakļu apguvēji Un tāpēc man liekas, ka šie instrumenti ir uh, vairāk vērsti uz ilgtermiņa plānošanu un finansēšanu. Un mēs šobrīd esam pašreizējā programmēšanas periodā 2007.-2013. gads. Protams, uh, būtu vajadzīga lielāka elastība pēc 2004. gada, bet, protams, jāskatās, kādā veidā mēs varam mīkstināt krīzes uh, ietekmi šobrīd, jo pēc tam jau būs par vēlu. Šis papildināmības princips jautājums par to, vai notiek kaut kādas finansēšanas, eh, kas varbūt citos apstākļos nenotiktu. Ņemot eh, vērā pašreizējos apstākļus, iespējams, ka jā. Ir eh, jautājums par līdzfinansējumu trūkumu. Ir valsts, kurām arvien grūtāk tiek nodrošināt šo līdzfinansējumu, kas ir nepieciešams. Un tāpat, manuprāt, ir tendence ir vairāk finansēt pamata programmas, tad lielās programmas. Ko es ar to domāju? Bieži vien kohēzijas instrumenti tika izmantoti, lai finansētu inovatīvas jaunas programmas lietas, kuras varbūt citreiz nesaņemtu finansējumu. Tagad ņemot vairāk to, ka valsts uh, finansējums ir tik grūti pieejams, ir valsts, kur mēs vairāk finansējam tādas kā pamata programmas, vēl, ko mēs esam novērojuši krīzes apstākļos, ka ir nepieciešams finansējums mazāk tradicionālās jomās, tā piemēram, ir nepieciešami kredīti uzņēmumiem, eh, jo viņi nevar vienkārši kreditējumu saņemt no finanšu sektora. Tālāk konsekvence un efektivitāte. Atkal, ko es ar to domāju? Ar kādām politiskām nostādnēm būtu jāstāda eh, kohēzijas instrumenti. Eiropas atvesļošanās plāns noteikti, kas ir vērts uz četrām jomām - atbalsts uh, uzņēmumiem, uh, atbalsts uh, darba tirgumu, pieprasījuma palielināšana un infrastruktūra investīcijas. Kopumā, kā jau ir minēts un norādīts, kohēzijas instrumenti ļoti labi ir nodrošinājuši šo uzdevumu veikšanu. Vairāk vēršoties tieši uz ilgtermiņa mērķu risināšanu. Šajā ziņā pārēja uz uh, viedu, zaļu ekonomiku, jā, šie mērķi jau tagad ir iekļaut un iestrādāt Eiropas Savienības 2020 stratēģijā. Katrā ziņā tas ir skats uz priekšu Eiropas stratēģija 2020, uh, šai ziņā ir ārkārtīgi būtiski, pie tās vēl atgriezīšos, un tāpat jānodrošina, lai finansējums varētu stiprināt nepieciešamās reformas, vai vismaz nebūtu re eh, pretrunā tām. Viens piemērs, piemēram, darba tirgu ziņā. Ja finansējums tiek izmantots, lai cilvēki izņemt cilvēkus no darba tirgus, tas varētu būt varbūt mazs risinājums, eh, eh, īstermiņa risinājums, bet tīri struktūrālu izmaiņu ziņā tas nekāda efekta nepanāks. Un runāt vēl par efektivitāti. Uh, finansējuma apjoms un ātrums ir palielinājies, bet tas nu, nenozīmē, ka nauda ir iztērēta labi. Mums vēl pagaidām nav izvērtējums par rezultātiem, lai skaidri un gaiši pateiktu, cik efektīvi un labi līdzekļi ir iztērēti, bet tas būs ļoti būtiski redzēt, tātad vai uh, šis palielinātais ātrums un apjoms nav uh, zaudējis uh, kvalitāti. Iespējas. Ja mēs skatāmies Eiropas atvesļošanās, Eiropas Savienības atvesļošanās plānā, Un tur tika paredzēts uh, fiskālais stimuls 2009.10. gadam, tam ir jābūt īstermiņa. Mēs uh, domājam, ka dažās valstīs šo stimulu vajadzētu pārtraukt pēc 2010. gada. Un jautājums ir tāds, ja mēs tagad lemjam tērēt vairāk, lai mazinātu krīzes ietekmi, tas prasītu vairākus mēnešus, varbūt pat gadu, lai nauda sasniegtu saņēmējus. Un līdz tam laikam var jau būt, ka mēs sāksim līdzekļus izņemt tieši šī instrumenta pārtraukšanas dēļ. Tāpat arī šī līdzekļu izmaksa projekta sākumā arī varētu samazināties. Tas nozīmē, ka būs mazāk līdzekļu periodu beigu periodā. Periodā pēc 2014. gada mēs, protams, varam zin veikt zināmas izmaiņas, bet eh, tas jau būs zināmā mērā novēlot un nerisinās krīzes sekas bet eh, mēs noteikti izjutīsim krīzes ilgtermiņa sekas. Eh, tas būs nodarbinātības jomā, jo darba tirgi nešķiet, ka labi atkopjas pēc šīs krīzes, tāpat joprojām trūkst arī investīciju finansējums un uh, daudzās valstīs ārējais finansējums ir izcīts, tāpat arī ir publiskā finansējuma krā, krīze, kas ir atšķirīga dažādās valstīs un tāpat arī trūkst kredītu un kapitāla daudzās valstīs. Uh, Tātad ilgtermiņa skatījums man ir tāds, ka jāsaista to ar stratēģiju Eiropas Savienību 2020. Mums ir jāraugās ar šo finansējumu tālāk par šo krīzi un jāsāk domāt par citiem vidēju un ilgtermiņa mērķiem. Tas nozīmē jādomā par ilgtermiņa ilgspējīgu izaugsmi. Un tas nozīmē, ka jādomā, kāds ir izaugsmas potenciāli dalību valstīs. Ilgtermiņa uzdevumi jaunajām dalību valstīm ir saistīti ar konkurētspēju, Domāju, ka kohēzijas instrumentiem vajadzētu būt galvenam e, darba mehānismam stratēģijā Eiropas Savienība 2020, gan vecajās, gan jaunajās dalība valstīs. Mums vajadzētu investēt tālākā izaugsmē un konkurētspējas veicināšanā, jādomā par jauniem inovatīviem mehānismiem, par jaunām, teiksim, kredītlīnijām caur uh, Eiropas investīciju banku, kas uh, tika izveidots uh, krīzes apstākļos, jādomā arī par pamata politikām un programmām. Un jādomā arī par tom jomām, kur kohēzijas instruments varētu izmantot kā katalizātoru izmaiņai nākotnē. Tātad, lai kur mēs tērētu izmantot šos kohēzijas instrumentus, ir jādomā par labākiem uh, izpildes mehānismiem. Ir jānodrošina, lai līdzekļi, kas tiek tērēti uz vietas, lai tie būtu iekļauti operatīvajās programmās un lai tiem arī būtu tā ietekme, kāda bija paredzēta. Domāju, ka mums vajadzētu nepļauties kārdinājumam izmantot kohēzijas instrumentus, lai risinātu īstermiņu uzdevumus, ir īpaši nevajadzētu tos izmantot, lai izlīdzinātu īstermiņu nelīdzsvarojumu. Ja mēs sāktu pilnīgi no nulles punkta, domāju, ka vajadzētu izmantot kohēzijas instrumentus, lai sasniegtu Eiropas Savienības 2020 mērķus. Bet es domāju, ka mēs noteikti varēsim sākt diskusijas nākošā finanses plāna ietveros, tātad priekš kam tie ir paredzēti šie kohēzijas instrumenti, vai uh, tie ir jāpārdau tālāk, vai tie ir jāpārdz investīcijām, priekš kam mums šos uh, kohēzijas instrumentus vajadzētu izmantot pēc 2014. gada, kā mēs varētu maksimizēt kohēzijas instrumentu ietekmi un, protams, arī jāsāk diskusijas par to, cik daudz līdzekļu vajadzētu būt šajos kohēzijas instrumentos, kam tos vajadzētu saņemt. Uh, Es domāju, ka es esmu savu laiku izsmēlis un tikai pēdējā piezīme. Domāju, ka ir svarīgi, ņemot vērā, kāds ir kohēzijas politikas apjoms, lai tā ļoti spēcīgā veidā būtu vērst uz prioritātēm. Ja mēs to izvērtīsim pārāk plaši, pārāk lielu, tad mēs zaudēsim šo ietekmes potenciālu. Un uh, Es jau pateicu, kādas, manuprāt, ir prioritātes, bet uh, tas noteikti tiks pārnāts tālāk turpmākajā finanšu plānā. Paldies! Paldies! Uh, Zuleka kungs, tagad mums ir apmēram pusstunda uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem. Uh, lūdzu, kolēģi, kas grib uzdot jautājumus, var jums dot vārdu. Mēs varētu droši vien divus, trīs jautājumu kārtas norganizēt. Paldies priekšstādājs kundze un paldies abiem ekspertiem. Tādā noteiktā vārdā es domāju, ka šī otrā daļa mūsu uh, darba seminārā, ka to varētu nosaukt savādāk. To varētu nosaukt tā, kādi instrumenti mums ir nepieciešamība, lai uh, stiprinātu uh, konverģences starp dalību valstīm. Bet tas tā nav. Tādēļ es gribu uzdot jums jautājumu. Vai jūs domājat, ka šī krīze Eirozonā, jeb ārpus zemes oiras, ir Eiropas Savienības lielākais izaicinājums? Un vai tā ir tāda diverģējoša ietekme uz ekonomiku, nevis konverģējoša? Nu, raugoties uz šo diverģences samazināšanas iespēju starp ekonomikām, runājot par paplašināšanās uh, um, raundiem, divas pēdējās paplašināšanās reizes, uh, tika vērtots, ka kohēzijas fondi tādi, kādi tie uh, eksistēja, būs spējīgi darboties. Bet raugoties uz to, kas notiek, mans jautājums ir uh, tāds, es uh, uzklausīju uh, Heilkunga. Uh, pieeja, kas ir diezgan konservators, vai jūs esat patiesi droši, ka tas ir instruments, kas ir nepieciešams un vai ir pietiekami? Es uh, negribu tikai runāt par um, to, kas ir izdarāms, par sarunām, bet, nu, objektīvi kā eksperts, vai jūs domājat, ka tas ir pietiekami un ka tā vajadzētu arī rīkoties? Un vēl, nu, protams, Nu, kā tad izskaidrot to, kas tas nav labāk eh, darbojies, jo, nu, patiesi, var taču pateikt, eirozēnā mums ir dažādi mehānismi eh, konverģencē, ja mēs atsauksimies uz stabilitātes paktu, jā, par uh, efektivitāti. Bet attiecībā uz jaunajām dalību valstīm kohēzijas fonds, viņam taču vajadzētu atļaut uh, labāku konverģenci panākt. Helgungs, jūs arī teicāt, ka kohēzijas fonds ir saistīts tādā pirmā vērtējumā, vai tā ir solidaritāte, vai arī uh, eh, Rīgas konkurencei. Un kā tad uh, ar Lisabonas stratēģiju? Zulenkungs, jūs uh, eh, runājāt, ka finanšu perspektīvām jāpiesaist šis skatījums, bet domāju, ka finanšu perspektīvu pārskatījumā mēs eh, pienāksim pie šo eh, globālo stratēģiju izpildes, jo visādi citādi, nu, tam jau nav tādas īpašas eh, nozīmes pārtraukt vienkārši politika īstenošanu. Un šādā izpratnē ir vairākas diskusijas, kas ir atvērts īpaši arī par Eiropas sociālā fonda reformu. Un tādēļ, vai jums ir kāds nopietns, kāds, kāds viedoklis par šo jautājumu? Un uh, Pēdējā detaļa, nu pareizāk sakot, divas pēdējās detaļas. Tagad runājot par kohēzijas fondu izmantošanu. Noteiktā brīdī bija diskusijas, lai teiktu, ka, lai izturētu krīzi, vajadzētu atļaut izmantot šo fondu ar mazāku līdzfinansējumu līdzekli no dalību valstu puses. Tas tika bloķēts padomā. Vai jūs nedomājat, ka ievērot situāciju jaunajās dalību valstīs šī padomas. Uh, uh, nostāja ir saprātīga, lai arī kāds būtu izmaksas dažādu valstu budžetiem. Un uh, vēl, Zilēkungs, uh, man ir radies iespējas, ka jūs uh, neatbalstat īstermiņa kohēzijas fonda izmantošanu, ja labi jūs saprat. Vai tas nozīmē, ka jūs vērtējat, ka frontloading uh, uh pasākumi ir kļūda? Madam Jensen. Tagad Jensens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties eh, par mums izdalītiem materiāliem. Manuprāt, šīs diskusijas ir ļoti būtiskas. Un pilnīgi noteikti es eh, nevaru iedomāties, ka kāds gribētu samazināt eh, jaunajām val dalību valstīm kohēzijas fondu izmantošanas apjomu. Uh, ja mēs runājam par to, kas notiks nākotnē, tad drīzāk tas varētu attiekties uz bagātākajām un vecākajām dalību valstīm. Gribētu uzdot jautājumu Zēlegkungam, Zolegkungam, kurš minēja, ka mums uh, vajadzētu galvenokārt pieturēties pie galvenajām politikām. Kas ir šīs kodola politikas, kas ir šīs galvenās politikas? Un Haila kungs minēja uh, Uh, ka ir nepieciešams šīs prioritārās politikas, bet elastība. Kāda elastība uh, būtu vajadzīga tagad un nākotnē? Madam Jensen. Paldies, Jensens kundze. Man arī ir ļoti īsts jautājums mūsu runātājiem un viesiem. Es domāju, ka MVU uh, loma ir ļoti būtiska ekonomikas atvesļošanā un tas attiecas ne tikai uz jaunajām, bet arī uz vecajām dalību valstīm. Tas ir eh, izšķirīgi svarīgi eh, darbvietu radīšanā, patēriņā un izaugsmē. Kā jūsuprāt, MVU varētu uzlabot pieeju kohēzijas politikas instrumentiem? Un tā kā Gonsas kundze vēl grib uzdot jautājumu, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Es labprāt uzdot jautājumu ungāru valodā. Hēla kungs minēja kohēzijas fondu pamatus. Tad, kad kohēzijas politika tika izstrādāta, neviens uh, nevarēja paredzēt, kāda krīze mūs skars un uh, kādi būs tās uh, ietekme. Un tagad ir ļoti būtiski kaut ko darīt Un ir būtiski arī identificēt uh, instrumentus, kas varētu vājināt krīzes ietekmi. Runājot par uh, šo pasākumu rezultātiem, mums vajadzētu vēl vairāk padomāt par kohēzijas instrumentiem un to nākotni. Īpaši svarīgi tas ir, ja mēs uh, salīdzinātu šīs uh, divas prezentācijas, tad mēs redzam atšķirības, jo Hēlkungs teica, ka uh, kohēzijas politikai vajadzētu arī turpmāk būt tādai iekļaujošai, tātad konverģence ir ļoti būtiska, un tam vajadzētu ietekmēt arī citas politikas. Otrajā prezentācijā mēs dzirdējām, ka mums vajadzētu būt piesardzīgākiem, ka nevajadzētu šos instrumentus izmantot īstermiņā. 2020. gada stratēģija, manuprāt, uh, noteiks ilgtermiņa prioritātes, un tas ietekmēs arī nākotnes budžetu. Kā jūs uh, vēlaties pārlikt uzsvarus kohēzijas politikā? Kā turpinās strādāt šī politika? Kādas iespējas tur būtu iespējams? Uh, ņemot vērā 2020. gada stratēģiju un kā jūs to izvērtējat. Tā kā neredzu nevienu citu, kas gribētu izteikties, tad došu vārdu tagad mūsu viesiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Paldies par uh, šiem jautājumiem. Tie bija ļoti interesanti. Pirmais jautājums, ko uzdeva Beres kundze. Vai mums ir vajadzīgie instrumenti? Un vai tie bija tik iedarbīgi, kā tas bija paredzēts un krīzes laikā, kādēļ tie nepalīdzēja vairāk? Es domāju, ka tā pamat diskusija, kāda mums ir, tad mēs diskutējam par kohēzijas politi politi politikas efektivitāti ir saistīta ar ekonomikas efektivitāti kopumā. Kohēzijas politika ir tik efektīva, uh, cik uh, efektīva ir tā uh, politika, kuru mēs gribam izmantot un finansēt. Ja mēs zinām, kā radīt uh, ilgspējīgas darba vietas, ja mēs zinām, kā radīt uh, ieteksmi uz vidi un uh, energopolitiku, tad kohēzijas politika ir piemērota, lai to uh, finansētu. Bet ja mums ir tādas neveiksmīgas uh, politikas, ko esam līdzfinansējuši no kohēzijas uh, fondiem, tad rezultāts ir tāds, kāds ir. Un fakts ir tāds, ka Eiropas Savienība ir spējīga izstrādāt tāds ļoti jauks uh, strateģiskās Lisabonas, un tad uh, dalību valstīm ir jāizskata, vai tās un kā tās ievieš to uh, valstīs. Un kohēzijas politika nekad nebūs uh, pati pa sevi ir pietiekama, lai sasniegtu šos mērķus. Uh, un uh, nodokļu, infrastruktūras politika, uh, izglītība un ļoti daudz cits, arī, piemēram, regulācija. Un parlamenti, kā arī valdības uh, dalībvalstīm tām ir jā, eh, nepieciešams dot šo ietekmi, un tas ir tikpat uh, nozīmīgi kā koherens, uh, eh, kohēzijas politika. Bet es domāju, ka mēs visi zinām, ka tā ir kompleksa politika, ka tā ir ilgtermiņa orientēta, ka tā balstās uz uh, ekonomisko analīzi, kas ļauj skaidri apzināties, kas ir nepieciešams, kas mums ir jādara. Un tas balstās arī uz daudz pusējām valdības struktūrām. Uh, Un tas ļoti nozīmīgi, jo tas iesaista gan reģionālos, gan lokālos aktierus, un līdz ar to ir vairāk intereses e, un pārskat nekā tas, ko mēs saucam vienkārši ar sektoru politiku un tādu kopienu vai centralizētas ministrijas. Es domāju, ka šis reģionālais atdevis moments ir ārkārtīgi nozīmīgs. Uh, Un no vienas puses mēs redzam šo programmējušo dabu, partnerību, līdzfinansējumu un citus, kāda ir kohēzijas politikai. Arī attiecībā uz privāto resursu līdzfinansējumu viss tas rada tādu instrumentu, kas ir daudz labāks nekā viss tas, ko es iedomājos, kas varētu būt veikts no Eiropas budžeta. Un uh, atļauju teikt, es uh, strādāju ar fāra programmu daudzus gadus. Tā bija ļoti laba, bet uh, problēma bija tāda, ka tā bija veidot Bra Briselē, nevis dalību valstīs, un no tā izrietēja dažādas problēmas. Tagad uh, par solidaritātes un konkurētspējas. Uh, jautājumiem un saistību starp kohēzijas politiku un Lisabonas stratēģiju, kā arī Eiropa 2020 mērķiem. Es domāju, ka mm, jābūt skaidram tam, ka kohēzijas politika tagad ir ļoti cieši saistīta ar Lisabonas stratēģiju. Tad, kad mēs veidojam tekošās programmas, tad ir ļoti daudz noteiktu instrumentu un politiku, kas nodrošina to, ka neviens eh, nav, nevar īstenot tādus mērķus, kādu nav noteikti arī Lisabonas stratēģijas ietvaros. Līdz ar to eh, šī eh, politika tādā strateģiskā ievirzē ir spēcīga piemēroties visam tam, kas ir Eiropa 2020 stratēģijā. Un es domāju, ka nav tādas īstas konkrētas starp konverģenci un arī konkurēta spēju ar šiem mērķiem. Es domāju, ka ļoti skaidri teica prezentācijā, jaunām dalībvalstīm nav tādu ļoti atšķirīgu ideju par ekonomisko attīstību un mērķus, kurien jāvirzās, es domāju, ka ir tāds, tāda vienošanās sasniegt Eiropas 2020 mērķi. Tas būtiskais jautājums tagad ir rast tādu skaidru redzējumu, cik daudz finansējumu, cik daudz naudas ir jāiztērē dažādos jautājumos. Nav jautājums tikai par mādas daudzumu, bet par instrumentiem, par politikām, par pieredzi. Un, uh, šī pieredzes apmaiņa lieta, ko kohēzija politika var ļoti veiksmīgi īstenot, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un tas var uzlabot arī nacionālās attīstības politikas. Jūs tāpat atsaucāties arī uz iniciatīvu par zemāku līdzfinansējumu, pa, kā pie, kohēzijas fonda izmantošanai, ko bloķēja padomu. Par to gribu teikt divas lietas. Pirmkārt, tas patiesi nu, bija tāds ļoti neveiksmīgs veids, un padomē bija darba grupā, un es domāju, ka mēs tik tālu, cik sapratām viens otru, tā reālā problēma bija tā, ka tie priekšlikumi, kādi tika izteikti, un veids, kā līdzfinansējums tika rasts, noteikti, ka tiktu zaudēts finansējums. Un līdz ar to tas bija tāds specifisks arī priekšlikums no Ungārijas, un līdz ar to Nu, ir jārod saprašanās, un nākošais mēs varētu būt labāki darbībā ar šo jautājumu. Tagad fleksibilitāte un pārskatīšana. Jensens kundze jautājums. Pirmām kārtām ļaujiet man teikt, ka es neaizstāvēju kohēzijas politiku, jo es baidos par jauno dalību valstu atbalstiem, ja piešķīrumiem. Es domāju, kā sākt diskusijas par uh, Mm, iemaksātāji uh, malstis, izņemot uh, Lielbritāniju, aizvien saka, ka mums jākoncentrē uzmanība. Es ne, neesmu šī uh, virziena pārstāvētājs. Tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka mums ir pieejama politika, kas varētu būt daudzkārt vairāk solidaritātes instruments. Un tam ir jābūt solidaritātes instrumentam nā, citu starpā, bet ja mēs aizmirstu par, es gribētu teikt šo nepareizo ideju, par renacionalizēšanu uh, attīstības politikām un paraudzīties uz tām valstīm, kas ir pietiekami bagātas, lai pašas finansētu viņa attīstības politikas. Un parasti tiek teikts, nu kādēļ sūtīt naudu uz Briselu un pēc tam saņemt to caur tādu uh, muļķīgu birokrātiju un sliktākā veidā, nekā mēs to paši būtu darījuši. Tā ir viena pieeja. Ja jūs paraugaties uz to, starp 2000 un 2008 gadu Nacionālās attīstības programmas bija 56 biljoni. Jūs zināt, cik bijāt Eiropas Savienības nauda? Astoņi, vismazākā daļa. Nu, tas, ko es gribu teikt, ka visām valstīm uh, Uh, iemaksātājiem un saņēmējiem ir šī vēlme šo uh, Eiropas Savienības 2020 stratēģiju ņemt kā uh, bāzi visām nacionālām attīstības politikām, arī tām, kas ir dalībvalstīs aktīvas. Un 2020 Eiropas Savienības stratēģija nevienmēr tai jābūt ierobežotai ar to, cik Eiropas Savienība maksā par to. Es domāju, ja tāda nacionālajā pūliņi tiek veltīti un Eiropas Savienības, tad mums būtu tāda spēcīgāka politika sasniegt Eiropas Savienības mērķus. Tā nav fantastika, tas ir vienkārši izmantot to, kas mums ir, bet mums jāmācās mācības no krīzes un no tā, ko mēs esam sasnieguši kopš 2007. gada. Tagad MVU. Es domāju, ka tas nozīmīgākais MVU sektorā. Uh, ir uh, ar uh, Jeremija instrumentiem 2007. gadā uh, sniegti, un tas nebija vienkārši atzīst, kā arī, piemēram, Ungārijā, ka vairāk viņi saņemtu no līdzfinansējumiem instrumentiem un ne tikai no tiešajiem. Un no tiem, kas netiek atmaksāti, bet tad ir jāiz, jāizpild noteikti noteikumi. Un MVU ir jāpalielina ienākumu, lai saglabātu uh, darba vietas un tā tālāk. Ķeramie instruments par riska kapitāla garantijām un aizdevumu līmeņiem, ko varēja ar kohēzijas fondu līdzekļiem finansēt, viņiem bija daudz pozitīva efekta, bet mums, diemžēl, nav laika, lai pievērstos tiem sīk, uh, sīkāk. Jārunā par šiem uh, Jeremy uh, instrumentiem, un paldies komisijai, ka a, tā norādīja mums uz šo virzienu. Un pēdējais punkts. Vai ir pretruns starp kohēzijas fondu un tā konverģences īstermeņu un ilgtermeņu mērķiem? No nu, starp abiem runātājiem es domāju, ka es varu teikt, ka mēs abi teicām vienu un to pašu a, visbūtiskāko lietu, proti, ka kohēzijas politika varētu būt. A, labākais Eiropas Savienības 2020 stratēģijas instruments. Paldies! Indeed, Mr. Zulik. Paldies, uh, eh, Zulikungs, vai jūs gribētu izteikties? Tikai pāris lietas, lai eh, kā papildus komentāri. Pirmkārt, vai mums ir uh, instrumenti, lai uzlabotu konverģenci starp dalībvalstīm? Mums ir uh, šādi instrumenti, bet tie nav pietiekami. Tā ir tāda vispārīga problēma Eiropas Savienības līmenī. Mēs bieži vien uzstādām ļoti augstus mērķus, un pēc tam mēs nepiedāvājam pietiekam daudz instruments, lai šos mērķus sasniegtu. Atgriezoties pie pēdējā punkta par Eiropas 2020. gada stratēģiju, es domāju, galvenais izaicinājums šeit ir ne tikai izlemt, kādi ir mērķi, bet eh, arī ļoti skaidri eh, jānorāda un jā, jādod šie instrumenti, kādi ir lai šos mērķus sasniegtu. Viena no šiem instrumentiem ir kohēzijas instrumenti, bet tur tie nav vienīgie. Es domāju, ka ir virkne jomu, kurās šobrīd pietrūkst instrumenti. Viena, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska, runājot par konverģenci, ir tā, kas ir jaunājās dalībvalstīs, tāda, kur ir ļoti uh, mazinvestīciju, uh, izglītība, apmācība, darba tirgus jautājumu. Sociālais fonds šobrīd, manuprāt, nav pietiekams, lai uh, veiktu tās izmaiņas, kas ir vajadzīgas nākotnē. Nākotnē mums ir jāpaukstina ilgtermiņa izaugsme uh, gan jaunajās, gan vecajās dalību valstīs, un konverģence ir būtiska, un uh, ir jāuzlabo arī dzīves līmenis visās dalību valstīs. Runājot par uh, finansējumu, tiešām žēl, ka uh, nevien, nekādu vienošanos nevarēja panākt. Tātad par uh, zemāku līdzfinansējumu Mums ir jādomā, kā mēs elastīgāk varētu izmantot līdzekļus un instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tas pats attiec arī uz neiztērētiem līdzekļiem. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka ir ļoti sarežģīti arī krīzes apstākļos šos līdzekļus pārdalīt, un šeit mēs varētu labāk strādāt Eiropas līmenī. Vai uh, līdzekļu izmaksāšana sākuma periodā bija kļūda? Nevar to uh, tā skaidri teikt. Es negribētu teikt, ka tajā laikā tā bija kļūda. Es domāju, ka tagad tas vairs nav piemēroti, jo mums vajadzētu drīzāk atrā atvilkt šo a, naudu no tirgus tagad. Bet šeit ir jādomā par to, vai tā ir īstermiņa krīze vai ilgtermiņa krīze. Ja tā ir īstermiņa krīze, tad ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai pārvarētu šo krīzi. Ja tā ir ilgtermiņa krīze, tad ir jāizvēlas citas metodas, jo mums būs tās pašas problēmas ilgtermiņā, bet būs mazāk naudas. Galvenās politikas. Ko es ar to gribēju pateikt? Mēs aizvien vairāk redzam, kā dalība valstis uh, finansē tādas politikas, kuras parasti tās uh, finansētu no savu budžetu, ka tās ir tādas ikdienas politikas, tās nav jaunas politikas, tur nav runa par inovācijām. Tās ir lietas, kuras uh, vienkārši tiek sagaidīts no valsts. Par MVU jautājums par uh, aģentūrām. Es domāju, ka MVU ir ļoti sarežģīti tieši saņemt struktūra fondu un kohēzijas fondu līdzekļus. Un tiešām tas ir ļoti atkarīgs no tā, kas īsteno šīs programmas un kā līdzekļus novadīt līdz MVU. Un ir svarīgi mēģināt arī jaunus instrumentus, kredīti, aizdevumi. Tas, protams, būs starp, uh, ar starpnieku palīdzību, bet to varētu mēģināt. Un netiešā palīdzība piemēram, uzlabojot darba tirgu, uzlabojot prasmju līmeni. Tā būtu tāda netieša palīdzība, kā varētu palīdzēt MVU, lai um, tie varētu labāk izmantot pēc tam šos te darba spēku resursus. Šos te īstermiņa, ilgtermiņa uh, mērķus es neredzu kā pretstatu. Mums ir jāraugās ilgtermiņā, uh, runājot par konverģenci, ekonomikas atlapšanu, Un no vienas puses mums būs jārisina īstermiņa problēmas, jāizkļūst no krīzes, bet ilgtermiņā mums arī ir jāinvestē uh, izaugsmes saglabāšanā, ilgtspējīgā izaugsmē. Un, manuprāt, šeit saikne ar 2020 ir ļoti būtiska. Mums ir jānodrošina uh, lai mums šoreiz būtu ekonomiskās attīstības stratēģija ar praktiskiem instrumentiem, ar kuru starpniecību tad mēs varam sasniegt šos te mērķus. Paldies, Zulek kungs. Šķiet, ka Hubners kundze ir pēdējais jautājums. Lūdzu, jums vārds. Ja ir vēl uh, laiks, uzdošu vēl vienu jautājumu. Pirmkārt, esmu nedaudz apmulsusi. Jūs runājat par um, līdzekļu izmaksāšanu uh, Uh, stimulu pakotnes ietveros, tātad par agrāku izmaksāšanu. Tur šī te programma tika sastādīta un um, tur bija runa par jaunu programmu īstenošanu un nevis par jaunu investīciju veidošanu. Tātad, uh, tāpēc man nedaudz pārsteidz jūsu komentārs, varbūt jūs to varētu paskaidrot. Otrkārt, jautājums jums. Ir uh, daudz trūkumu Eiropas 2020. gada stratēģijai. Šobrīd, nu, teikt, nav tas laiks tos apspriest, bet viena no pārsteidzošajām lietām šajā stratēģijā ir tā, ka tā pilnībā ignorē Eiropas Savienības daudzveidīgumu. No teritoriālā viedokļa tas ir uh, dīvains dokuments, jo tur netiek skatīta Eiropas, eh, Eiropa dažādībā, gan ekonomiskajā aspektā, gan attīstības problēma aspektā. Un tāpēc um, man ir jautājums, vai šāda stratēģija, kas neļauj uh, izmantot šo te dažādību Eiropā, vai mēs varam atļauties šādu stratēģiju, kas neņem vērā teritoriālās atšķirības. Uh, Un jautājums par uh, saikni starp Eiropas 2020. gada politiku un kohēzijas politiku. Jo tad, kad es domāju par to, kāpēc kohēzijas politika bija tik būtiska ekonomikas atvesļošanas pakotnē, tad tas ir tāpēc, ka tur ir spēja sasaistīt šo te īstermiņu pakotni ar ilgtermiņa mērķiem, ar stratēģiju, pārmaiņām. Uh, jo tas balstījās uz eksistējošo ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kas dalību valstīm bija jāsagatavo. Un tagad šī te saikne starp 2020. gada stratēģiju un kohēzijas politiku, manuprāt, tā ir ļoti dabīga lieta, un tas ir ļoti būtiski. Nevis budžeta apsvērumu dēļ, bet uh, tieši tādēļ, ka uh, šī politika var uh, veidot šo te saikni. Un šajā kontekstā ir alternatīva ieviešanas mehānismam. Vai nu mēs turpinām šo te sektorālo pieeju attīstībai, jo 2020. gada politika piedāvā šādu pieeju, un to tad uh, var pārvērst sektorāli sadalītā budžetā Eiropas Savienībai. Vai arī tas nozīmētu, ka mums būtu simtprocentīgi iezīmēti līdzekļi katram jaunajam instrumentam, jo katrs jaunais instruments būtu konkrētam pasākumu, katrai jomai, vai arī uh, īstenošanas mehānisms, kāds ir kohēzijas politikā, kas dod dalību valstīm un reģioniem elastību, kas, manuprāt, ir nepieciešama, jo uh, valstis ir atšķirīgas, situācijas ir atšķirīgas, un mums droši vien ir vajadzīgi atšķirīgi pasākumi, lai veicinātu jauninājumus Eiropā un citas lietas. Tātad šo alternatīvu es redzu kā vienu instrumentu. Un vai jūs varētu pakomentēt, vai mums vajadzētu izvēlēties šo te sektorālo pieeju ar 100% iezīmētiem mm, likidzekļiem vai arī šo te kohēzijas politikas variantu? These are very important questions that you raised, Mrs. Hubner, but I'm afraid... Hubners, kundze, tas bija ļoti būtisks jautājums, bet man liekas, ka mums, diemžēl, ir palicis tikai pusotras minūtes laiks, lai uh, eksperti varētu sniegt atbildi. Es domāju, ka tā būtu liela kļūda pieņemt uh, stratēģiju uh, tikai attiecībā uz uh, teritoriju un veidot tādus instrumentus, kas mēģinātu stiprināt uh, sektoru stratēģiju, neievērojot to, kas uh, notiek uh, īstenībā. Piemērs, nu mēs runājam piemēram par zaļo uh, ekonomiku, bet es gribu jautāt, kas uh, ģenerāla direktorātā vide varētu izstrādāt instrumentus, kurus vajadzētu veidot vidas jautājumu risināšanai Eiropā. Es domāju, ka vienīgie ir tie, kas to var darīt, ir cilvēki, kas strādā nu, noteiktās vietās valstīs paši. Un es biju uh, uh, Stērijā un uh, Austrijas vienā no kantoniem, un uh, tur bija pārsteigts par mazajiem ciemiem, jo viņi jau daļai bija īstenojuši to, kas ir Eiropas 2020 stratēģijā. Un uh, tādēļ ir vajadzīga tā stru, uh, kohēzijas uh, politika, nevis kaut kas, kas tiek uzstiekas no uh, Briseles. Un tas ir tas, kas uh, būtu šī teritoriālā pieeja. Tagad runājot par elastīgumu vai fleksibilitāti, tas ir šis otrs punkts. Es domāju, ka ir tāds pamatots bažas, ka jūs nevarēsiet pilnīgi visam atrast līdzekļus. Vienai, katrai valstī ir iespējams um, definēt tikai dažas prioritātes. Un uh, lielākā daļa būs tās, kas ir 2020 stratēģija ietverts. Bet kā tās ieviest? Tas lēmums ir jāpieņem kašā dalību valstī, un tie būs arī dažādi lēmumi. Un tas ir tas, uh, piemēram, arī uh, darbvietu politikā un tā tālāk. Tagad uh, Zulegungs. Tagad par jā, izmaksu. Tas, ko es mēģināju uzsvērt, tas bija vērsts uz to, lai uzturētu ekonomiskās aktivitātes, jo bija ekonomiskā aktivitātes uh, trūkums, jo privātais pieprasījums samazinājums laikā un tā tālāk. Ja mēs cerējam, ka tā ir īstermiņa krīze, un šīs privātās aktivitātes atgūsies nākošo gadu laikā, tad ir, teiksim, saprātīgi tik daudz izmaskāt citi ir iespējams, jo tad vēlākā brīdī šī privitā, privāta aktivitāte uzlabosies un šādi būs iespējams mainīt situāciju, nevis uzturēt to, kā līdz šim bijusi. Ja mēs runājam par tādu permanentu notikumu, uh, ilgtermiņa uh, politiku, tad nav jēgas vienkārši izmaksāt, jo tad mēs pēc tam saskarsimies tikai ar lielāko uh, aizu uh, brīdī, kad uh, nauda izbeigsies. Tagad par Eiropu 2020 es pilnībā piekrītu. Mums vajadzētu dalībvalstīm un reģioniem dot uh, elastīgumu. Uh, lemt par to, kādi ir, kādas ir prioritātes, kā fokusējas jautājumi, un es domāju, ka tas atbilst arī globāliem mērķiem, un Eiropa 2020 varētu būt šiem mērķiem. Protams, ka ir dažādi, teiksim, strāvojumi pat labāk, bet es ceru, ka būs arī noteikts skatījums, pirms mēs izstrādājam galīgo variantu. Tas par instrumentu. Un tagad par uzskaitīšanu un uh, biegādumu par to, uh, kādi instrumenti tiks izmantot, lai sasniegtu mērķus. Es domāju, ka tas ir tieši tas, kas tagad vēl uh, šajā brīdī nav pietiekams. Paldies Olegu kungam, paldies visiem mūsu runātājiem, kolēģi, paldies par uh, piedalīšanos. Es domāju, ka mums bija ļoti interesants un auglīgs diskusijas. Pas, priekšsēdētāji saka paldies arī tulkiem laipā kārtā. Un pēdējais punkts darba kārtībā ir nākošās sēdes datums 11. martā Strasbūrē. Mēs tiekamies un mēs diskusēsim par. Uh, finanšu uh, pāraudzības nākotnes modeļiem, un pēc tam 18. martā sēde Bra Bros Briselē. Mēs runājam, runāsim par uh, pārvaldību un ekonomisko un sociālo atvesļošanās programmu. Paldies, lai visiem jauks vakars!